Good morning, ladies and. Labrīt, dāmas un kungi. Nepārāk daudz deputātu ir ieradušies. Tā es pārbaudu, ka mikrofons strādā. Nu, pārāk daudz deputātu vēl nav, bet man liekas, ka sanāksme ir jāsāk. Mums ir daži interesanti punkti darba kārtībā. Bet pirms tam es gribēju izteikt savus paziņojumus, formālas lietas atrunāt. Pirmkārt, gribēju jums atgādināt, ka šo sanāksim jūs varat klausīties internetā, tātad mūsu ieraksta. Otkārt, 27. un 28. oktobra sēdes protokoli jums ir nosūtīti, tie jums ir pieejami. Dass Herr Van Nistelrooy ein, eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung hat oder zur Tagesordnung. Okay. Ceram, ka viss ir kārtībā, bet Nistelroja kungam ir ko teikt. Paldies! Man ir piezīme par darba kārtību. Varbūt, ka varam ātri par to parunāt. Astotais punkts. Jautājums komisijai no Teilora kunga. Viņu gan šeit parasti neredzu. Komisija ir arī adekvāti atbildējusi, atbildījums ir pieejama dokumentos. Visi zina, ka komisija atbildēja jau oktobra beigās. Es nesaprotu, kāpēc mums te jāskat šis jautājums, tāpēc lūdzu viņu izņemt ārā no darba kārtības. Mani pārsteidz arī 15. punkts, ka ierodās šīta grupa no Francijas. It kā pats par sevi tas nekas nebūtu īpašs bet mums varbūt vajadzētu plānot pareizi, jo, ja mums ir šāda mini uzklausīšana ar grupām, uh, piemēram, šī gadījumā ar grupu no Parīzes, tad mums būtu jau iepriekš par to jāzina. Protams, ka viņi var šodien nākt un tā tālāk, bet ja mums ir problēmas ar darba kārtības aizpildīšanu un jādara tas ir šādi, tad. Varbūt, ka mums nevajadzētu trīs dienu sanāksmi organizēt, bet vienu dienu tikai, bet ar normālu darba kārtību. Paldies! Tātad pirmkārt gribēju izslēgt astoto punktu no darba kārtības. Es īsti nesaprotu, kāpēc astotam punktam vispār jābūt darba kārtībā. Es gan arī neesmu pārliecināts, ka komisijas atbilde ir apmierinoša, jo šis ir svarīgs jautājums Lielbritānijā. Uh, Un es domāju, ka tas varētu būt arī svarīgs Eiropas līmenī. Jo tādi uzņēmumi, piemēram, kā Twinings, eh, ir liels uzņēmums un saņem eh, valsts atbalstu. Man liekas, ka komisijas atbilde nav apmierinoša, un tāpēc mums būtu jārunā par šo jautājumu vai nu šī sanāksmē, vai kā citādi, un vēlreiz jāuzdod komisijai jautājums. Vai es varu atbildēt, saka Nistorā kungs? Jā, tā ir taisnība. Jo mums ir, piemēram, daudz jautājumu, kas netiek atbildēti divu, trīs nedēļu laikā. Uh, mums šie jautājumi nav iekļauti darba kārtībā. Ja komisija pat nav atbildējusi tā, kā pienākās, uh, tas nenozīmē, ka šis jautājums ir jāieliek darba kārtībā. Jā, es zinu, ka priekšsēdētājam, vietniekam šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Uh, Bet mums nevajag vienkārši uzpūst te savu parasto darba kārtību ar lietām, kam tur nebūtu jābūt. Tad par astoto punktu. Jā, es arī piekrītu, ka varbūt ne, nav pārāk labi, ka šis jautājums ir darba kārtībā, bet tajā pašā laikā piekrītu Lielbritānijas kolēģim par to, ka komisijas rakstiskā atbilde uz uzdoto jautājumu par to, vai valsts vai Eiropas Savienības līdzekļi tika izmantot šajā gadījumā vai nav. Šī atbilde nav apmierinoša. Mums šis jautājums būs jārisina, mēs par to atcerēsimies un risināsim detalizēti. Bet kas attiecas uz šīs sēdes darba kārtību. Mums ir ļoti daudz, kas darāms, tāpēc sāksim darbu, ja, protams, neviens neiebilst. Mums vēl joprojām gan jāvienojas par 15. punktu darba kārtībā. Es arī biju pārsteigts, ka mums šāda lieta parādīsies darba kārtībā. Bet, Nistara kungs, jūs neuzstājiet, ka mums šis punkts jāizslēdz. Uh, nu, mēs esam šo cilvēkus ielūguši, viņi ieradīsies, mēs nevaram vienkārši pateikt, ka, nu, ka tagad mēs jūs neklausīsimies. Bet nu, nākošreiz, saka priekšsēdētājs, jā, protams, mums vajadzīga informācija jau iepriekš. Nu, tad turpinam darbu ar darba kārtību. Trešais punkts priekšsēdētāja paziņojumu. Hupners kundzes paziņojumu. man tikko informēja, ka tikko Hubners kundze ieradīsies, viņa par to ziņos, tāpēc pāriesim pie ceturtā punkta. Vorbereitet. Uh, es geht um das Thema EU Strategy on. Vairāki komitejas locekļi ir intensīvi gatavojušies šim jautājumam. Šeit mēs runājam par Romu integrācijas stratēģiju. Tāpēc gribēju lūgt referentu pastāstīt par atzinuma projektu. Kolēģi, gribēju vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir pieņemt Eiropas līmeņa pieeju Romu minoritātes jautājumā. Apmēram 12 miljonu Romu dzīvo Eiropā, viņiem ir īpaša dzīves filozofija un kārtība. Lielākā daļa no viņiem dzīvo dziļā nabadzībā un ir sociāli un ekonomiski izslēgti no sabiedrības. Visā Eiropā politiķi izmanto romus, lai panāktu populistiskus mērķus. Mēs dzīvojam Eiropā bez robežām, mēs esam droša, labklājīga Eiropa, bet ir skaidrs, ka šajā jautājumā nav nacionālu risinājumu. Tāpēc es sagaidu, ka mums būs sinhronizēti pasākumi Eiropas līmenī un mēs risināsim Eiropas Romu jautājums. Man ir konkrēti priekšlikumi šajā sakarā un ar prieku uzklausīšu arī jūsu idejas un priekšlikumus. Piemēram, par dzīves vietām. 2010. gadā Eiropas Savienība iekļāva arī marginalizētās kopienas eh, dzīvokļu nodrošināšanas programmās un tika pārvirzīti arī investīciju līdzekļi no Eiropas reģionālā fonda 2% apmērā šim te jautājumam. Es zināju, ka Eiropas Savienības dalībvalsts vēl nav izmantojuši šo iespēju, un tāpēc tiek uzdots jautājums, kāpēc mēs vispār sniedzam šādas programmas, ja dalībvalstis un komisija uzskata vai neuzskata pilnībā, ka šādi pasākumi ir nepieciešami. Par to vēl būtu jārunā vairāk. Tādējādi mēs varam palīdzēt arī nacionālajām valstīm nodrošināt efektīvu sociālo iekļaušanu attiecībā uz viss ievainojamākām sociālām grupām. Protams, ka mums uh, Romu dzīvesvietu jautājums ir jārisina, mums jāuzlabo infrastruktūra, sabiedriskie pakalpojumi un tā tālāk. Bet, lai mēs iemācītu cilvēkiem makšķerēt tā vietā, lai vienkārši iedotu zivis, šie, te, šīs te jaunās programmas ir jāsaista ar, piemēram, bērnu izglītību un darba vietu pieņemšanu, kuras eh, piedāvā darba vietu <clears throat> starpnieki. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas ilgstoši bijuši bezdarbnieki, tiktu nodarbināti. Esmu saņēmis vēstulis no Roma organizācijām, lai mēs neatiektos pret Romiem tikai kā pret īpaši ievainojumām grupām. Es ceru, ka kādu dienu tā būs realitāte, bet pašlaik tā nav. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka Eiropas līmenī ir attiecīgi mehānismi, lai garantētu sociālo un ekonomisko integrāciju, lai būtu pieeja izglītībai un darba vietām un sabiedriskiem pakalpojumiem. Esmu arī pārliecināts, ka šeit varētu būt runa par ierobežotu pozitīvu diskrimināciju. Šeit mums ir runa ne tikai par morālu atbildību attiecībā uz Romu iekļaušanu, tā ir arī ekonomiska nepieciešama, jo mēs nevaram runāt par pilnību integrāciju, ja Romi nav integrēti. Šeit mums ir jārunā arī ne tikai par labdarību, bet arī par noteiktām valstu ekonomiskām interesēm, jo visiem nāk par labu, ka ir plašāka un labāk izglītota darbinieku masa. Un šeit mums ir jāstrādā ar abām pusēm, gan ar integrācijas minoritātes pusi, gan ar vairākumu pusi. Šis jautājums ir Ungārijas prezidentūras darba kārtībā, tas ir ārkārtīgi svarīgs, tiks pievērsts uzmanība eh, bezdarbam, eh, bērnu aiziešanai no skolām un, un tā tālāk krīze ir parādījusi, ka grūtības ir saistītas ne tikai ar diskrimināciju, bet ar nabadzību un tās sekām, ar zemām prasmēm, nepietiekamu izglītību, kā rezultātā rodas sociālā izslēgšana. Mums ir jākoncentrējas uz izglītošanu, jo tas nozīmē, ka jo ilgāk meitenes uh, ir skolā, jo vēlāk viņām dzimst bērni mēs panāksim progresu, lai apkarotu diskrimināciju un līdz 2013. gadam panākt lielāku progresu. Tāpēc es šodien sagaidu no jums priekšlikumus, kā Eiropas līmenī labāk koordinēt Eiropas pasākumus un nacionālos pasākumus, lai integrētu Romas Eiropā. Jūs zinat, ka mums ir arī ir pašiniciatīvas ziņojums par Romu integrāciju. Tas tiks izmantots Eiropas, eh, Ungārijas prezidentūras laikā un Eiropas komisijas darba plāna pamatā, eh, balstoties uz kuriem tiks sagatavots likumdošanas priekšlikums 2011. gadā. Paldies par jūsu uzmanību. Jā, ja, herzlichen Dank, Herr Kovačeč. Tas ist. Paldies, Kovaček kungam. Uh, tas ir ļoti tāds jutīgs jautājums. Uh, un Eiropai tiešām būtu vairāk uzmanības jāpievērš tam, ko dzirdējām, lai uzlabotu situāciju. Fan Nīstenroihungam došu vārdu tagad. Paldies, gribu pateikties Kovaček kungam arī par to, ka viņš tik daudz punktus mums uzsvēra un parādīja, šis ir ļoti labi sagatavots ziņojums, teksts un tas ir arī reģionālās politikas ietvaros, um, izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu arsenālā. Un tāpēc es priecājos un esmu viensprātis ar, eh, ar referentu. Bet es gribu kritizēt eh, valstu valdības un arī komisiju. Piemēram, ceturtais punkts šajā te tekstā. Ceturtais uh, punkts šī gada sākumā, kā jūs zināt Mēs pieņēmām regulu attiecībā uz um, ievainojumiem, jeb apdraudētajiem cilvēkiem sabiedrībā. Mēs uzdevām sev milzu daudz jautājumus pirms vasaras, kur deva mums atbildi. Atbildi tādu, ka e, šie jautājumi atkal nav mūsu darba kārtībā bet es gribētu teikt, ka, ka kontekstuāli eh, sa, es atvainojos samita laikā, eh, bet samita mums nav devis atbildes. Un mēs neesam izmantojuši tās programmas, kas eh, mums ir pieejamas dalībvalstīs un uh, kopumā. Un, eh, da, eh, Komisija ir nolēmusi, ka 2011. gadā būs daudz jaunu lietu, eh, piemēram, kā jauni fondi tiks atvērti papildus, lai uzlabotu situāciju, bet tūlīt mums beigsies šis gads. Un 2010. gads jau ir pagājis un būs tāds kā zaudētais gads, un es baidos arī par 2011. gadu. Un, manuprāt, mēs nedo, neliekam pietiekamu uzsvaru un ne, neuzspiežam nacionālajām valdībām, savu valstu valdībām izmantot pieejamos uh, fondus un finansējumu. Uh, mēs, piemēram, š, no šīs komitejas apmeklējām uh, Rumāniju un uh, mēs ļoti labi pārliecinājāmies par to, ka uh, kopiena uh, kura tiešām cenšas visu kaut ko darīt, gan nodarbinātības ziņā, gan izglītības ziņā, gan arī uh, mājvietu, mājokļu uzlabošanas ziņā, ka tur uh, tas tiek darīts, bet ne visur. Uh, Rumānijā tātad tas tiek darīts, bet citās valstīs nē. Ko mums darīt? Uh, kā mums rīkoties, lai mēs veicinātu citas pilsētas, valstis, uzlabot šo te fondu izmantošanu. Pat tai pašā Rumānijā tas ir tikai izmantots desmi, par desmit procentiem, jo to visu kavē pārlieku bi liela birokrātija. Komisija runā par pētījumiem, par izvērtējumu, bet, eh, manuprāt, eh, nav jau nekas jāizvērtē, lai mēs šobrīd noteiktu, ka nepietiekami daudz tiek darīts. Eh, un jāsaka, ka Romu cilvēki, kuri 90 procenti, eh, par 90% jau ir apgādāti ar pienācīgiem mājokļiem lielajās pilsētās, kā eh, mazajās pilsētās, diemžēl, vai perifēros reģionos tas tā nav un netiek darīts. Mums tam nav nepieciešama nekāda pētījuma. Tāpēc eh, mums jānāk klajā ar tādu ieteikumu un tādu mehānismu, kas veicinātu fondu izmantošanu. Ja mēs jūtam, ka kopfinansējums nedarbojas, tad mums ir tas jāpasaka un jāmeklē cits risinājums. Paldies! Fan eh, Nīstenroja kungam, Kodekungam dod vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, sākotnēji arī vēlos pateikties referentam par to darbu, kas ir izdarīts, un es arī gribētu uh, komentēt. Manā valstī pavisam nesen bija notikumi attiecībā uz Romu cilvēkiem, un es priecājos par jebkādu integrāciju, kura parādās Eiropas līmenī. Pirmkārt, jā, cilvēkiem ir brīva pārvietošanās spēja un iespēja, un uh, tas būtu arī jātiecina uz uh, Romu cilvēkiem. Un es priecājos, ka šī te ideja attiecībā uz uh, programmām un fondu un finansējumiem par uh, labāku mājokļu nodrošināšanu un ka kolēģi saka, ka fondi netiek pienācīgi izmantot, es domāju, ka mums jāizma, jāveicina un jāsaka arī Romu kopienām labāk pieprasīt šo fondu izmantojumu, un arī, jo viņiem arī ir pieeja um, šiem fondiem. Mums arī E, mēs savādāk visu laiku viņus taisam e, par tādiem e, nespējīgiem rīkoties, bet tā nav. Varbūt, ka daļa ir, ka daļa varbūt nav, nav tik ļoti pietiekami izglītota, bet tai pašā laikā da, daļēji tas ir arī tādēļ, ka tā ir viņu kultūras identitāte. Romu cilvēki nav, netiek. Uh, integrēti tikai tādā veidā, ka mēs viņam nodrošinām mājokli, un tad, un tad mēs uzskatām, ka mēs esam uh, visu viņiem izdarī, uh, visu izdarījuši viņu labā, un tagad viņiem ir jābūt priecīgiem. Nē, viņiem ir tiesības, un tā ir viņu kultūrā, uh, brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, līdz ar to mums būtu jāatrod arī šāda sabalansētība par viņu tiesībām, iespējām. Mēs pēdējā laikā esam un pēdējās nedēļās un mēnešos esam redzējuši pārāk daudz karikatūru um, un uh, par uh, Romu cilvēkiem, kā arī par tām valstīm, kurās viņas dzīvoja, tīpaši par Franciju. Un uh, šāda situācija ir nepieļaujama. Paldies! Uh, Sančes Smitei, eh, kun, Smits kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos arī pateikties referentam par padarīto darbu. Es gribu atgriezties pie tā, ko teikuši mani kolēģi. Eh, vēl papildus tam es vēlētos, lai mēs skatītos uz tiem ieročiem un finansēm, kas eh, mums ir ir pieejami un kas nav izmantoti, ko jau Van Rīsteroja kungs teica. Un tā ir ļoti nopietna situācija. Uh, kad mums ir milz naudas summas, kuras mēs varētu izmantot, ir tīpaši uh, kultūras, izglītības, nodarbinātības uh, veicināšanai, kas ir sociālo fondu ietvarā, kā arī labākā mājokļa nodrošināšanā. Un mums ir jāskatās, kādēļ netiek uh, šis finansējums izmantots. Uh, un, uh, tad attiecīgi arī jārīkojas. Varbūt, ka mums nav pietiekama informācija, informācijas apmaiņa asociatīvo partneru starpā vai arī m, mm, vietējo kopienu starpā. Es, protams, tas tā notiek eh, Francijā, kā es ir mana valsts, bet es arī zinu, ka Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā ir vesela virkne partneru, kas atbalsta uh, eh, Romu kopienu un kas sadarbojās ar Romu kopienu. Mums ir jāinformē um, šie partneri, uh, ka viņiem viņiem ir iespēja saņemt um, Eiropas finansējumu, mums tādajādi viņiem jāpalīdz, un mēs nedrīkstam to pārlieku noslogot ar dažādu birokrātisku um, šķēršļu radīšanu, un dalību valstīs um, arī tas būtu jādara. Protams, ka nevienmēr tas tā tiek darīts, kā jūs labi zināt, piemēram, manā valstī. Mums ir jāveicina valstu um, vēlmi. Uh, prasīt finansējumu un eh, strādāt pie tā, lai, um, lai partneri visas iesaistītās puses izmantotu um, šo finansējumu. Ir arī jāsadarbojās reģionālā līmenī, ir jāinformē uh, par uh, labāko praksi, par sliktāko praksi, jāveido šādas informācijas platformas un uh, jāapmainās ar informāciju visos līmeņos. Paldies! Uh, Batulkungam došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos papildināt šai diskusijai sekojošo. Runāšu par Rumāniju, bet ne tikai. Un tas, ko mēs Regija delegācija redzēja, esot uh, Rumānijā, viņi redzēja labāko reģionu, labāko situāciju. Uh, redzēju projektus, kuri uh, bija mērķēti uz Romu dzīves stāvokļu uzlabošanu. Es runāšu par vienu situāciju, kas mums ir šobrīd. Kāpēc mēs nesaprotam to, ka kopējie cipari uh, Romu starpā ir uh, milzīga, uh, ka tas uh, atšķirības starp vienu valsti un otru un pieejamiem līdzekļiem ir miljoni. Uh, jūs gribat teikt un uh, sakat, ka uh, ka uh, Romu cilvēkiem ir tiesības pārvietoties, un tieši tāpēc mēs nevaram viņus uh, saskaitīt vai pieskaitīt vienai vai otrai valstī. Uh, Eh, bet tieši tādēļ, ka, eh, ka, ka viņiem pievēršās tikai un sakot, ka vajag viņus integrēt, integrēt viņi bieži vien pa, paši nevēlas un nedeklarējas kā Romu cilvēki, jo viņi, kāpēc viņi to dara? Viņi vēlas būt uh, vietējās kopienas, nacionālās kopienas pilntiesīgi locekļi un būt um, Eiropas pilsoņi. Viņi nevēlas būt kaut kādi, uh, gan, vai nu tādi, kas būtu uh, īpaši um, īpaši jāprūpē kaut kādi um, slimi cilvēki. Viņi vēlas uh, Eh, viņi vēlas būt normāli Eiropas eh, Savienības pilsoņi. 90% eh, ir tādi, kas dzīvo uz vietas, un tikai 10% ir tādi, kas vēlas pārvietoties, tātad šie te nomadi. Un tie nebūtu nav nekādi krimināli elementi, un statistika Rumānijā saka, rāda to, ka tie nebūtu nav Romu cilvēki, kas Um, ir atbildīgi par uh, kaut kādiem um, no, kriminālu noziegumiem, ka Roma parasti, ja ir uh, kaut ko nodarījuši, tad tie ir mazi, mazas zādzības un aplaupīšanas, ne uh, lielas un, un kur saistīta arī cilvēku dzīvību atņemšana. Līdz ar to mums jābeidz ir izturēties pret Romiem kā pret kaut ko, kaut ko nu, tik ļoti īpašu. Uh, Eh, tādā ziņā, ka mums viņi tikai ir eh, jāsabalsta. Mums ir jāpā. Eh, mums pats galvenais ir jāsamazina birokrātija, piekļuvē fondiem, kurus varētu izmantot Romu populācijas stāvokļu uzlabošanai. Mēs esam redzējuši arī, kā Rumānijas rietumu um, rietumu provinces mērs izmantoja šo uh, Eh, šos līdzekļus uzceļot eh, vairāk kā 280 mājokļu un tādējā dodot, eh, uzlabojot dzīves vietu vairāk kā tūkstoši cilvēkiem, bet viņš to izdarīja par reģionāliem līdzekļiem, jo viņam nebija iespēja pieeja eh, Eiropas finansētiem projektiem, tāpēc ka viņš saprata, ka birokrātija, lai piekļūtu šiem fondiem, ir pārāk milzīga. Viņš varbūt cer, ka nākotnē viņam tas izdosies un saņems šo te naudu atpakaļ. Bet ko es gribēju teikt, ka mēs nedrīkstam uh, tik ļoti pakļaut birokrātiskajiem uh, šķēršļiem Uh, finansējumu un pieejamību tam. Protams, mums ir uh, jābūt uh, ļoti uzmanīgiem un jākontrolē, kā šie līdzekļi tiek izmantoti, bet mums, ne, mēs nedrīkstam ir pārāk būt mm, aizdomīgi. Vēl runājot par integrāciju, Romu cilvēki no reģiona, kur nāku es, viņiem nav nebūt nekādas problēmas atrast darbu. Ir Eh, simtiem un simtiem uh, eh, romu cilvēki, uh, kuri uh, viegli atrod darba vietu. Piemēram, lielā uzņēmumā ar četrs, uh, četriem tūkstošiem darbinieku, apmēram 700 uh, darbinieku ir Romu izcelsmes, un šai kompānijai nav nekādu problēmu ar šiem cilvēkiem. Uh, integrācija nozīmē uh, Uh, izglītība, visu procedūru vienkāršošana, lai tiktu piekļūtu kopienu finansējumam, izglītošana un viss tas, par ko mēs runājam, bet ar to jāskat kā pakotni un kopumā, nevis atsevišķi. Paldies! Uh, Smerkels kundzei došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Apmēram pirms diviem mēnešiem mūsu sociālistu un demokrātu politiskajā grupā pieci dalībnieki no mūsu grupas uh, devās uz Slovākiju, kura gan nav tā valsts, kur ir eh, ļoti liela Romu iedzīvotāju daļa. Un uh, eh, Košits pilsētā mums ir tā slavenā uh, Lunika 9 vieta, kur koncentrējas Romi, bet ir arī austrumu valsts daļā pietiekoši daudz uh, ciematu, kur ir uh, Roma iedzīvotāju. Mēs apmeklējām tos uh, ciematus, kur pēdējo piecu gadu laikā ir veiksmīgi notikusi uh, notikus Romu uh, integrācija sabiedrībām un arī vērtējām Eh, kā tiek izmantot Eiropas sociālā fonda un citu fondu eh, līdzfinansējuma izmantošana un konstatējām, ka vajag šo līdzfinansējumu koordinēt labāk, un līdz ar to valdībām, dalībvalstu valdībām vajadzētu rīkoties uh, precīzāk, uh, novadot uh, savus uzdevumus un finansējumu uh, Uh, līdz municipalitāšu līmenim, jo bija pietiekoši daudz eh, tādu municipalitāšu, eh, kur ir eh, Romu iedzīvotāju un kur ir izveidotas mītnes Romiem. Bez jebkādām problēmām šis darbs ir ticis atrisināts, bērni dodas uz skolu regulāri. Un arī Eh, tiek piedāvāta palīdzība eh, Romu bērniem mm, piedalīties dažādās pēcskolas nodarbībās un šādās eh, vietās, kur mēs redzējām pozitīvus piemērus, pat citi cilvēki nezin, ka būtu kāds problēmas ar Romu iedzīvotājiem. Bet mēs arī redzējām tādas iematas, kur apmēram 3000 Romu uh, Un redzējām, ka ir uh, skolas, kuras piedāvā uh, speciālu iespēju iegūt uh, arodu izglītību romu bērniem. Tā arī ir iespēja, tomēr uh, tas viss ir iespējams tikai tad, ja kompetence ir deleģēta pašvaldībām. To rāda mūsu pieredze. Paldies! Tā tad vēl viens deputāts vēlas runāt, un tad dosim vārdu komisijai. Paldies! Veiksmīgai eh, Roma integrācijai sabiedrībā ir konkrēti priekšnoteikumi. Uh, Un skatoties uz pieredzi, ir eh, jāsacīna, ka ir ļoti svarīgi, lai Romu bērni jau uzsāk eh, savu izglītību pirmskolas iestādēs. Kaut kas ar tulkošanu nav laikam bijis kārtībā. Šeit pieteicētājs saka, ka ir čehu valodas kabīna un varam turpināt čehu valodā. Nu tad es sākšu vēlreiz. Tātad vai e, notiek tulkojums no čehu valodas? Ja viss e, ir nokārtojies, tad gribu teikt, ka ļoti, ļoti svarīgs e, apstākļus runājot par Romu integrāciju uh, ir tas, lai bērni varētu jau doties uz pirmskolas uh, apmācības iestādēm. Pirms desmit gadiem, pat vairāk nekā pirms desmit gadiem, mēs uzsākām ļoti veiksmīgu projektu. Uh, izveidojām bērnu dārzus Romu bērniem, kur bērni uh, apgūst uh, attiecīgo apmācību čehu valodā, bet tā Īstā problēma ir tā, ja šis darbs netiek veikts, tad bērni, kad uzsāk mācības čehu skolās, nesaprot eh, čehu valodu. Un arī nezin, eh, nav apguvuši eh, uzvedības standartus. Līdz ar to, nodrošinot šādu pirmskolas apmācību čehu valodā, mēs varam sniegt vajadzīgo motivāciju uh, arī vecākiem un šī pieredze ir tiešām ļoti veiksmīga. Tie bērni, kur ir uh, mācījušies uh, bērnu dārzos, ir ļoti veiksmīgi tālāk uh, turpinājuši izglītību gan pamatskolā, gan vidusskolā. Un es domāju, ka šādā veidā mēs varam uh, dažādus trūkumus novērst. Un, ja Romu bērni ir uh, ieguvuši tādu izglītību, ka viņi pat var sasniegt augstskolas līmeni, uh, tad tas arī ir viens no variantiem, kā notiek integrācija. Bet vēl viena problēma ir ārod izglītība, kur nav pietiekoši, varbūt, vienmēr panākumi. Paldies, un tagad vārds Tanšīlas kundzei. Vispirms es vēlos apsveikt referentu par eh, to pieeju, kuru viņš ir izmantojis. Daudzās Eiropas valstīs eh, Romi saskaras ar dažādām problēmām. Tā ir viena no tām minoritātēm, eh, kura ir visnelabvēlīgākajā situācijā Eiropā bet viņi ir visur Eiropā, līdz ar to es domāju, ka viņu problēmas ir arī mūsu problēmas, un mums vajadzētu šīs problēmas atrisināt tādā vienotā veidā. Eh, protams, arī uh, konkrētās eh, valsts valdības ir ļoti atbildīgas par to, kā tieši pielietot dažādos mehānismus, lai um, varētu palīdzēt uh, iedzīvotājiem šiem iedzīvotājiem, kuri bieži ir nelabvēlīgā situācijā. Bet te ir jādomā par tādu maksimālu un sistēmisku iedarbības veidu visās jomās, gan nodarbinātībā, gan izglītībā, gan mājokļu nodrošināšanā un, protams, risinot veselības saistītas jautājumus. Dalību valstīm vajadzētu turpināt izvērtēt politiku attiecībā uz Romu iedzīvotājiem. Ja ir tādas vietas, kur ir bijuši ļoti efektīva pieredze, tad tomēr ir jāsaka, ka ir arī reģioni, kur vēl ar vienu problēmas nav atrisināts. Un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz izglītības jautājumiem, integrācijas procesā. Paldies! Un tagad dosim vārdu komisijas pārstāvēji. Īsai uzrunāju. Jā, paldies priekšsēdētāji. Eh, es pārstāvu eh, nodarbinātības eh, ģenerāldirektātu, man arī ir citi kolēģi no ģenerāldirektāta sadarbojas ar eh, sociālajiem projektiem, un tas viss ir eh, vērsts uz to, lai novērstu eh, Romu izslēgšanu no sabiedrības. Vispirms Man jāsaka, ka gan padome, gan komisija ir konstatējusi, ka jautājums, uh, uh, kas attiecas uz Romu iekļaušanu, ir uh, mūsu visu kopējs uzdevums un arī visu kopējās kompetences jāapvieno. Protams, Eh, Romas, Roma iedzīvotāji ir heteroģēni iedzīvotāji, tur ir gan čigāni, gan tādi iedzīvotāji, kas eh, visu laiku pārvietojas. Ir arī rajoni, kur viņi ir pilnā mērā integrēti, bet tomēr viņi ir viena no vismarģinālākajām etniskajām minoritātēm Eiropā. Un man jāsaka cienījumiem deputātiem, ka nav nemaz precīzu datu par to, cik daudz ir Romu. Ir valstis, kas ir eh, centušās precīzi izvērtēt eh, šo skaitu, bet ir konstatēts, ka dažādu iemeslu dēļ ir arī tādi Romi, kur nevē, nevēlas sniegt informāciju par sevi. Lai varētu integrēt uh, Romus tas prasa ieguldījumus, bet tomēr arī, ja izdotos to izdarīt, tad mēs atrastu jaunu ekonomisko potenciālu. Un uh, Tas arī ir nesen uh, akcentēts Pasaules bankas ziņojumā. 2008. gadā komisija izvērtēja tos instrumentus, kurus var izmantot dalību valsts, iekļaujot uh, finansu instrumentus, varētu integrēt um, Romus labāk, un arī ministra padomi ir izvērtējuši šos instrumentus, bet šis darbs ir jāveic efektīvāk nacionālā līmenī un arī uh, Uh, vēl uh, dziļāk ejot uh, nacionālā līmenī pārnestīvajām vienībām. Komisija ir vairākas iniciatīvas pielietojusi, piemēram, pagājušajā gadā Ungārijā, nākošajā gadā Čehslovākijā un Bulgārijā, šogad Ungārijā ir notikušas nopietnas sanāksmes veltītas šiem jautājumiem. Mums arī ir informācijas darbs veikts, kurā mēs esam uh, iekļāvuši tādus jautājumus, kā veicināt investīcijas māju celtniecībā, un tas ir arī saistāms ar atbalstu izglītībai un nodarbinātībai, un es domāju, ka tieši šie jautājumi arī vēl tālāk ir jārisina. Pašlaik komisija rūpīgi izvērtē to, kā kopā ar dalību valstīm ir izmantot fondus, iekļau, ieskaitot struktūrālos fondus, un mēs tagad uh, analizējam rezultātu deputātus un komisija saņēmis no Romu darba grupas pirmo ziņojumu eh, vēl šogad. 2011. gadā eh, sagatavosim eh, stratēģisku dokumentu par Romu iedzīvotāju integrēšanu, un tas ir arī saistīts ar 2020. gada stratēģiju, kurā ir jāplūko, eh, kas ir saistām ar jautājumiem par pārāk agru eh, skolas atstāšanu un citiem sociāliem jautājumiem, un komisija nekavēsies sagatavot priekšlikumus, kā labāk izmantot struktūrālos eh, fondus gan šajā programmēšanas periodā, gan nākošajos. Uh, Un referents aicināja ka, uh, izveidot progresa mm, ziņojumu. Es nezinu, kāds būs komisijas lēmums, bet es varu uh, jums apgalvot, ka kvalitātes direktors uh, domās par šo te uzdevumu. Paldies! Paldies Paikas kundzei! Un es tad gribētu dot vārdu Kovačs kungam eh, galīgajam komentāram. Paldies, priekšsētājs kundze. Vispirms es gribu izteikt eh, atzinību visiem kolēģiem un komisijas pārstāvēju par eh, jūsu līdzdalību. Un te patiešām jāsaka, ka viens vienīgs risinājums nemaz nepastāv, jo tas nedarēs visiem. Un, uh, diemžēl, vēl nav notikusi visos līmeņos uh, uh, lēmumu pieņemšana sinhronizācija. Tātad Hungārijas prezidentūrai, parlamentam, dalību valstīm ir sinhronāk jārīkojas. Mēs esam runājuši par darba plāniem. Mums ir bijusi speciāla Romas iek, Romu iekļaušanas dekāde, bet uh, Eh, tomēr rezultāti nav bijuši pietiekoši iespaidīgi. Es ļoti eh, ceru, ka mūsu nākošās aktivitātes būs ar lielāku atdevi un mēs varēsim visefektīvākā veidā eh, formulēt pasākumus kā pragmatiski, nevis birokrātiski atbalstīt Romas un kā Mat Tulas kungs teica, tātad vienkāršošana ir nepieciešama. Un Eiropas Savienības līdzdalība īpaši māju, mājokļu nodrošināšanā ir nepieciešama un iespējams, ka pats viss sākumā būs vajadzīga simtprocentīga uh, finansēšanu, un tad arī sāksim ar simtprocentīgu finansēšanu sākumā, un nevis tikai ar līdzfinansēšanu. Un Roma bērniem, protams, ir jāiet uh, parastajās skolās. Un uh, Roma bērniem ir jārunā uh, jāvar runāt tajā pašā valodā, ko uh, runā lielākais vairākums iedzīvotāju. Bet nu šeit ir uh, jāsaskaņo vairākuma un uh, mazākuma vēlmes uh, veikt šo integrāciju. Paldies par jūsu izteikumiem. Uh, mēs neatklājām neko ārkārtīgi jaunu. Ir skaidrs, ka mūsu mēķi ir izglītošana mm, darba vietas un mājokļu nodrošināšana, bet kā mēs atradīsim vislabākās iespējas to nodrošināt, ir mūsu visu kopīgais uzdevums, un tāpēc es aicinu uh, labi koordinēt darbu starp institūcijām Ungārijas prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! referentam. Es domāju, ka mums bija ļoti laba viedokļu apmaiņa par šo jautājumu, kurš eh, kļūst ar vien svarīgāks, arī saistīts ar mūsu konkrētajām debatēm par mājokļiem. Uh, kaut kas neatkarīgi no mums šeit tehnikā. Tātad 8. decembris pulkstens 6. vakarā ir eh, pēdējais uh, termiņš, kad var iesniegt uh, grozījumus un tālāk turpināsim to janvāra sanāksmē. Paldies, kolēģi, paldies komisija. Mēs tagad ķeramies pie piektā punkta mūsu darba kārtībā, kas ir viedokļu apmaiņa ar Eiropas komisijas eh, pārstāvi Mikēla Dabasko, eh, kurš eh, pārstāv reģionālās politikas ģenerāla direktorātu, viņš ir nodaļas vadītājs un runās par Eiropas komisijas paziņojumu, kas tika pieņemts oktobra sākumā par kohēzijas politikas devumu viedā izaugsmē. Tātad Mikēlam Landa Basto vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka ielūdzāt mūs šeit pastāstīt par šo te paziņojumu. Es pārskatīšu šī, šī te paziņojuma galvenos mērķus un arī varbūt sniegšu dažu pasteizējo pasākumu piemērus. Pirmkārt, gribēju teikt, ka šis paziņojums ir svarīgs, jo to parakstīja četri komisāri kas strādā inovāciju jomā. Un tas notika tajā laikā, kad nāca klajā ar iniciatīvu par inovācijām. Šī politika sasaucas arī ar Lisabonas stratēģiju un arī ar lēmumiem 2020 stratēģijas ietvaros. Tātad mēs runājam par to, ka komisāri grib strādāt vienotā frontē šajā jomā un, nodroš un grib nodrošināt arī tālāku sinerģiju un sadarbību. Mēs uzskatām, ka šis paziņojums rāda, kādas mūsu politikas varētu būt un ka tām jābūt arī 2020 mērķu centrā. Šeit varētu pieminēt reģionālo perspektīvu, reģionālo un vietējo pašvaldību iesaistīšanu, kas ir būtiski svarīga, lai 2020 mēķi tiktu izpildīti. Tādējādi tikt uzlabot arī pārvaldība, kas varbūt nebija iekļauta iepriekšējos Eros, Eiropas Savienības plānos, eh, piemēram, Lisabonas stratēģijā. Šis paziņojums sniegs arī praktiskas vadlīnijas, rīkus, idejas, kā izmantot naudu pēc iespējas efektīvāk. Tad nauda nāk no kohēzijas politikas joma un tiktu novirzīta inovācijām. Un paziņojums sniegtu informāciju nacionālos, reģionālos, pašvaldību līmeņos, kā šo naudu pareizi tērēt. Paziņojuma mērķis arī ir ja tā varētu teikt, pārdot tā saucamo gudrās specializācijas stratēģijas konceptu. Tad šeit mēs runājam par gudrām stratēģijām, par to, kā izmantot kohēzijas politiku, lai veicinātu inovācijas. Un nobeigumā varētu skatīt šo paziņojumu uh, arī kā būtisku koordinācijas uzlabošanos finansējumu jomā, kas nāk no komisijas. Tad šeit mēs varam runāt par ietvaru programmām, varbūt arī par uh, Eiropas Savienības fondiem, konkrēti reģionālās attīstības fondu. Svarīgi būtu arī piezīmēt, ka inovācijas tiek atzītas par galveno sastāvdaļu jebkurā ekonomiskās attīstības programmā, gan reģionos, gan dalību valstīs. To var uh, izlasīt arī pavisam nesenā ECO ziņojumā. Tiek norādīts, ka valsts politikas uh, šeit arī ir noderīgas, lai risinātu finansiālas problēmas un veicinātu attīstību visā reģiona teritorijā, ne tikai kaut kādos tehnoloģiju parkos. Kāda tad ir tie galvenie šī paziņojuma mērķi, pirms mēs eh, pāriesim varbūt pie tādiem praktiskiem jautājumiem? Pirmkārt, jāsaka, ka šis paziņojums grib noteikt pamat nosacījums. par kuriem runās eh, Nacionālo reformu programmu izveidošanas gaitā nākošajā raundā. Uh, šeit mēs nerunājam par pamatu izpēti, šeit mēs runājam par inovāciju plašā izpratnē, par reģionālām sistēmām, par sadarbību starp valsts un privāto sektoru, par universitāšu iesaistīšanu, privātām valsts partnerībām un tā tālāk. Mēs runājam par atklātām inovācijām. Mēs runājam par kaut ko vairāk kā tikai tehnoloģijām, Mēs runājam par jaunu ražošanas veidu, par inovācijām pakalpojumos un tā tālāk. Pēc brīža jūs to visu dzirdēsiet. Mēs runājam arī par PPP, par eh, zināšanu, trīs stūriem un tā tālāk. Tas viss ir būtiski svarīgs un tas ir šīs te, šī te paziņojuma pamatā. Svarīgi arī ir saprast, kāpēc šis paziņojums ir pieņemts un kāpēc tieši pašlaik. Pirmo reizi Eiropas kohēzijas politika nosaka, ka 25% no kopējā budžeta tiek veltīti inovāciju veicināšanai, un šeit ir runa par gandrīz 86 miljardiem eiro, un divas trešdaļas no šīs summas joprojām ir pieejamas. Tā ir nauda, kas ir nacionālo un reģionālo pārvaldības iestāžu rokās, un šo naudu joprojām var piešķirt gribētājiem. Šis paziņojums varbūt kalpos kā vadlīnijas par to, kā izmantot šo naudu pēc iespējas gudrāk, pēc iespējas efektīvāk. Un nobeigumā šī paziņojuma svarīgs mērķis ir izvairīties no pārklāšanās un imitācijām un varbūt sekošanas modei. Uh, Mēs nevēlamies izveidot uh, jaunu biotehnoloģiju centru katrā reģionā. Mēs negribam vienkārši varbūt iekopēt silikonu valīju jebkurā iespējamajā reģionā, jo ir skaidrs, ka katram reģionam ir savs ceļš ejams, mēs nesniedzam vienādas receptes visiem, mēs vienkārši parādam, kādas ir metodas, kādi ir procesi, mēs ar cieņu izturamies pret vietējiem apstākļiem. jo katra vietējā situācija kalpo par pamatu atšķirīgas stratēģijas izveidē, lai veicinātu inovācijas. Tāpēc mēs šeit eh, esam eh, atsaukušies uz kaut ko, ko pavisam nesen, ar ko pavisam nesen nāca klajā Obamas padomnieks. Un tika teikts, ka uh, inovācijas nevar diktēt, bet inovācijas var kultivēt. Un man liekas, ka tas ir noderīgi runājot par šo te paziņojumu. Inovācijas šeit ir uzmanības centrā daudzos veidos. Pirmkārt, inovācijas svarīgas ekonomiskajai attīstībai reģionos, inovācijas arī ir tieši saistītas ar reģionālo izaugsmi, uh, Eiropas kohēzijas politika, reģionālā politika tādējādi nemaina savus mērķus. Inovācijas ir Eiropas reģionālās attīstības politikas centrā, jo inovācija is, ir nepieciešams, lai izturētu globālajā konkurences cīņā. Šeit jūs redzat pēdējos datus par visiem reģioniem Eiropā, un šeit jūs redzat saistību starp inovācijām un reģionālo izaugsmi. Un jūs gribēj, varbūt gribētu zināt, kas nāk pirmais, vista vai ola šī gadījumā, bet nu par to mēs vēl parunāsim. Bet nu galvenais ir saprast to, ka inovācijas ir būtiski svarīgs ingredients sastāvdaļa reģionālai attīstībai, jo mums ir nepieciešama ne tikai fiziska infrastruktūra, ceļi, tilti un tā tālāk, bet mums ir nepieciešamas arī inovācijas, lai reģions attīstītos laika gaitā. Nobeigumā pavisam īsi parādīšu jums karti, kur jūs redzēsiet, kā Eiropas reģionāla politika attīstījusies Eiropā. 90. gadu sākumā mums bija daudz mazāk līdzekļu, un 90. gadu sākumā tikai 4% no šiem līdzekļiem tika novīz, novirzīti inovāciju jomai. Pašlaik mēs runājam par 25%, un pieaugums ir milzīgs gan absolūtos, gan relatīvos skaitļos. Un no tā var nāk klajā ar daudziem secinājumiem, bet vismaz viens ir tāds, ka jāceras, ka vairāk kā puse no reģionāla fonda līdzekļiem nonāk nacionālo valstu valdību rokās. Tad ir nepieciešams izveidot jaunas stratēģijas, jaunas politikas, lai varētu investēt šajā jomā, jo šī joma ir sarežģīta. Uh, Un šeit nav runa vienkārši par ceļu uzbū, izbūvi vai, vai kaut kādiem citiem infrastruktūras objektiem. Šeit ir runa par nemateriālām lietām. Ja mēs paskatāmies uz reģionālo potenciālu Eiropā, tad mēs redzam, ka mūsu politikas vairāk attiecas uz gaišāk iekrāsotajām vietām, jo šeit ir runa par uh, reģioniem, kur inovācijas ir vairāk vajadzīgas, jo varbūt, ka tur tiek mazāk naudas tērēts, un tāpēc mūsu politikā ir lielāka ietekme. Pēc pēdējiem datiem šī mēneša jūs varētu iepazīties ar statistikas informāciju un redzēt, ka vairāk kā puse no Eiropas uzņēmumiem tiek uzskatīti par inovatīviem, Tas nozīmē, ka viņi ir būtiski uzlabojuši pēdējo trīs gadu laikā savus eh, produktus vai pakalpojumus. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ir tīpaši sadarboties ar citiem piegādātajiem klientiem, pat konkurentiem, arī ar tehnoloģiju centriem, universitātēm un tā tālāk. Situācija ir sarežģīta un mums tas jāņem vērā. Mums uh, jādomā par šiem jautājumiem, kad veidojam šīs grūtās sarežģītās politikas, lai palīdzētu nacionālo valstu valdībām un arī reģionālā līmenī, un es ceru, ka paziņojums to arī palīdzēs izdarīs, izdarīt. Nobeigumā gribēju varbūt pieminēt dažas rekomendācijas, es jau dažus piemērus jums arī sniedzu. Pirmkārt, mums ir jāizveido lielāka un labāka sinerģija starp ietvaru programmām, kopienas inovācijas progr inovāciju programmām un reģionālām programmām inovāciju jomā. To ir iespējams izdarīt, nekāpjot viens otram uz pirkstiem un varam it kā papildināt viens otru darbu. Protams, nepieciešama arī izpēte, arī starptautiskā līmenī, Eiropā ir vairākas, vairāki reģionu kopumi. Pašlaik runājam par, piemēram, eh, par mazākā 30 reģioniem Eiropā, kur ir vairāk kā puse no high-tech kompānijām un izpētes. Tas mums ir jāņem vērā, runājot par šo jautājumu. Mums jāpalīdz arī MVU visos reģionos, arī izmantojot inovācijas, lai izdzīvotu pasaules ekonomikā, un ir skaidrs, ka to varēs izdarīt arī ar inovāciju palīdzību, piemēram, pakāpenisku inovāciju, piemēram, uz inovāciju pamata, kas ir saistīts ar ģenerisko tehnoloģiju izmantošanu un tā tālāk. Šeit mēs varētu arī pieminēt KLP, es atvainojos CAP projektus, eh, kur izmantojot inovācijas, mēs varētu panākt būtisku progresu. Jāpievērš arī daudz lielāka uzmanība finanšu inženērijai, vairāk, mazāk subsīdiju, vairāk riska kapitāla, vairāk garantiju. Eiropas reģionālā politika pašlaik ir balstīta uz lielā mērā uz subsīdijām, uh, un iespējams, ka mums daudz vairāk būs jāiet prom no šī modeļa un jāvirzās uz finanšu inženērijas pusi. Skaidrs arī, ka valstis un reģionālās pārvaldības iestādes ļoti mazā mērā izmanto pašlaik piedāvātās iespējas. Jā, mums ir šādas programmas konkrētajām vietām, bet tas netiek izmantots, lai gan reģionālā, starpreģionālā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs arī gribam uh, veicināt uh, inovāciju izmantošanu valsts iepirkumos, tāpēc, protams, tad, kad jūs sagatavojat stratēģijas plānus šajās jomās, izmantojot sistēmas, kur ir uh, iesaistītas pārnacionāli zināšanu avoti, varbūt uh, ietvaru programmu atbalstu varētu izmantot. Tāpēc nu, jānodrošina, ka tiek izmantotas mācīšanās iespējas uh, visos reģionos visā Eiropas Savienībā. Lai šis paziņojums būtu praktisks, noderīgs, mēs esam teikuši, ka ir vairākas jomas, kuras jāņem vērā nacionālām valstīm, reģioniem. Tātad tas ir ieteikums, nevis kaut kas, kas ir obligāts. Un šīs te jomas ir saistītas ar tā saucamiem klasteriem. Šis fenomens ir labi zināms literatūrā, šis nav nekas jauns. Bet kas ir jauns? Tas ir tas politikas. Um, viedoklis, ka klasteriem ir jābūt daudz inovatīvākiem, ka tiem ir jābūt daudz uz sadarbību orientētākiem. Uh, Jūs redzēsiet, kā mēs risinām šo jautājumu, izmantojot mūsu politikas. Jūs eh, redzēsiet arī vairākus klasteru piemērus. Jūs redzat arī, ka mēs esam sagatavojuši metodoloģiskos norādījumus valdībām un reģioniem par to, kā veidot gudrās sistēmas, kā veidot klasterus. Mēs smēlāmies iedvesmu no nacionālo uh, pārvaldības iestāžu asociācijas e, darba ASV. Mēs strādājam kopā ar Rozenfeldu kungu, lai veicinātu izpratni par šiem konceptiem mūsu reģionos. Viens no iemesliem, kāpēc klasteri ir svarīgi, ir piemēram 40% no ražošanas ir koncentrēti reģionālajos klāstros, piemēram. Ir, sagatavots arī, ir arī sagatavots rekomendācijas, un to ir izdarījusi Eiropas klāstaru grupa. Orientācija ir uz globālo ekonomiku un tā tālāk. Otrais, otrā intervences joma ir vidē draudzīga biznesa vide. Šeit jūs redzat arī reālus piemērus. Mēs runājam par uzņēmēju darbību, par intelektuālo īpašumu. Piemēram, izmantojot reģionālā fonda līdzekļus Portugālē, ticis panākts rezultāts, ka, piemēram, saņemto patentu skaits ir palielinājies 5 līdz 6 reizes. Ja mēs runājam par video un uzņēmumiem MVU, uh, Mēs varētu pieminēt paučeru pieeju. Tātad jūs zinat, ka šāda pieeja tika izstrādāta 90. gados. Eh, un pašlaik šī pieeja ir Holandē, un pašlaik šī pieeja ir ļoti populāra. ECO ir teikusi, ka politikām ir jābūt uh, kā inteliģentai kombinācijai starp izpēti un augsta līmeņa tehnoloģijām un arī citiem inovāciju veidiem, piemēram, kas ir balstīti uz ģenēriskām tehnoloģijām un tā tālāk. Un šī otra puse varbūt ir daudz noderīgāka maziem vidējiem uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kas varbūt nav spējīgi veikt tādu plaša apjoma izpēti. Mēs arī pievēršamies finanšu inženērijai. Šeit jūs redzat labu piemēru no Lielbritānijas par riska kapitālu. Mēs runājām arī par universitāšu un uzņēmumu sadarbību, kas ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai apmācību līmenī, bet arī savādāk. Šeit mums ir lieliski piemēri. Uh, kā nauda ir ļoti labi izmantot, piemēram, Velsas prinča inovāciju, stipendija. Piemēram, augstskolas beidzējs var strādāt Velsas uzņēmumā trīs gadus, saņem atbalstu no vietējās universitātes. Tātad zināšanas tiek ieguldītas uzņēmumā, uzņēmums tiek atvērts starptautiskām uh, starptautiska līmeņa darbībā un saņem atbalstu arī no vietējās universitātes. Svarīgu lomu spēlē arī inkubātori. Un mēs kopā esam sagatavojuši metodoloģiskus norādījumus, balstoties uz 25 gadu darba pieredzi Eiropas biznesa tīklā par to, kā veidot šādus inovāciju centrus. Mēs aicinām valdības strādāt un domāt par to, cik svarīgas ir inovācijas arī kultūras jomā, piemēram, kā radīt vērtību ar dizainu, piesaistot klientus, mums arī šeit ir piemēri. Mēs esam finansējuši šādu politiku vairākos reģionos, reģionos lai parādītu, kā situācija attīstās. Mēs varam arī e, lietot e, modernos līdzekļus tādējādi kā e, papildus palīdzot šīs iegūtās zināšanas nogādāt pie citiem. <clears throat> Šobrīd cipari, kādi mums ir pieejami, kurus ļoti ātri arī absorbē, šobrīd izmanto un daudz reģionālu, multireģionālo projektu uh, izmantošanu, kas ir uh, iespēja reģioniem mācīties vienam no otra un izmantot uh, Uh, to naudu, uh, lai uh, labās idejas, ko iegūtas, kas ir iegūtas no citiem, iedzīvināt pie sevis, iedzīvināt dzīvē. Tātad šī te ir digitālā darba kārtība ļoti labi. Ļoti laba pirmā valsts privātā partnerība Francijā, kur tika ieviesta plaķoslas internetlīnija visā uh, teritorijā. Ļoti interesanti arī eh, Lietuvā, eh, kur ir e-pārvalde ieviesta. Un visbeidzot par valsts iepirkumiem, eh, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tīpaši šajā jautājumā, jo 60% no no visa manis stāstītā ir iespējams veikt tikai piedaloties valsts iepirkumā, uh, izsludinātā konkursā. Un visbeidzot vēlētos mm, dažus vārdus eh, runāt par viedajiem uh, veido specializāciju. Mēs esam veidojuši tādu kā lietu sargu, jeb pārklāju um, visām jomām, kuras teicu, tādējādi mēs uh, varam visu paturēt uh, mūsu redzes lokā. No vienas puses ir uh, pētījuma programma, uh, kuru vada profesors Ferē, kurš nāca klājā ar uh, Eh, šo te konceptu smart spe, specializ, specialization, eh, tātad eh, gudrā specializācija, tas ir priekšnoteikums reģionālām un valstu valdībām, lai, o, lai efektīvi izmantotu piešķirto naudu inovācijām. Tādējādi netiks pieļauta pārklāšanās, dublicēšanās. Ir arī reģiona, kur, piemēram, ir 29 klasteri, kur ir desmit uh, vietējo un uh, deviņas pašvaldību, un viņas nerunā viena ar otru vai ir kā tādā kā, uh, nu, tādā konkurējošā stāvoklī. Tā, tā, tas nav tas, ko mēs vēlējāmies izdarīt. Tās, tā ir grūta izvēle šobrīd arī um, ekonomiskās krīzes laikā, bet mums ir jādomā gudri, mēs nedrīkstam uh, dot ar vienu roku un ņemt ar otru. Man grib, negribās ļoti detalizēt jums tā, stāstīt, bet es gribu pie um, piebilst, ka Barka, Fabricio Barka ziņojums uh, mums liek saprast, ka smart specialization ir uh, Eh, veids, kā izmantot eh, reģionālo attīstību, lai veicinātu inovācijas. Un inovācijas ir galvenais eh, reģionā, reģiona attīstībai, galvenais elements, un mēs arī lūdzam visiem izmantot šo te konceptu, ne jau tāpēc, ka mēs teiktu, ka uh, nepietiekami tiek izmantots, nē, tā ir tikai tāpēc, ka jauna lieta, un komisija saka, ka šis ir tas process, šī ir strateģiskais ietvers, kādā Eiropa strādā un kā mēs uh, visas mūsu jaunās prakses ieviešam. Un tā ir tikai tāda praktiska lieta, kā uh, komisija veiks, uh, tad izveidojot šādu platformu, lai reģioniem dotu iespēju um, saņemt palīdzību un vadlīnijas, kā tad vislabāk rīkoties ar inovācijām un ieviest inovācijas. Un šitais smērts pēc specializēšanas stratēģijas ir kaut kas, kas iet vēl uh, tālu. Uh, tālāk kā 90. gados uzsāktais reģionālās attīstības stratēģijas um, ietvers. Un jo mums ir nepieciešams saglabāt fokusu arī, arī uz uh, konkurences aspektu, ko mēs reģiona līmenī varētu darīt un kā mēs varētu um, varētu būt vairāk konkurētspējīgāki. Un tas nav kaut kas, ko, uh, ko Brisele teiks, ka, nu, vai nāk, ka nāks no augšas, piemēram, norādījumi, kurš ir labākais, un mēs paņemsim labāko. Nē, gluži otrādi reģionālās un nacionālās valdības varēs. Uh, varēs identificēt, kur vislabāk un kā vislabāk izmantot līdzekļus, lai veicinātu inovāciju. Un varbūt tas nebūs pat labākajiem, bet kaut kam, eh, kas eh, nav eh, šobrīd tik attīstījies, bet nākotnē, kam ir liels potenciāls. Paldies! Tagad došu vārdu izteikties citiem. Paldies, priekšēdētājs kundze! Un es vēlētos pateikties eh, komisijas pārstāvim par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Es nevēlos runāt pārāk ilgi, bet man ir daži jautājumi. Reģionu komitejā dažus gadus atpakaļ mēs nolēmām eh, par mērķi viens dažiem reģioniem horizontālo mērķi divi, eh, arī ar um, pārobežu nodarbinātību punktu 3. Eh, un mēs esam um, pie tā arī ļoti strādājuši. Pēdējos gados arī ir bijis mm, vidustermiņa labi eh, rezultāti, skatoties uz reģioniem, kā tas tiek ieviests. Un um, šī politika pierādījusies visnotaļ veiksmīgi, un es šobrīd no jums uh, dzirdu ilgtspējīgu izaugsmi, um, gudru izaugsmi un tā tālāk. Uh, kur, kur kurš ir 2020 ietver, stratēģijas ietveros. Un es tagad cenšos, un man vajag censties stāstīt saviem iedzīvotājiem, kāpēc mēs to apsaucam, šo te visu uh, politiku savādāk, kāpēc mums ir nepieciešama jauna note, nosaukuma. Un es, diemžēl, ne pat nevienu reizi uh, nedzirdēju no jums, kādi tad ir, eh, kādas ir šīs te vajadzības reģionos un kādas praktiskās lietas, kas tiek darītas eh, reģionos. Jūs runājat par, ap, eh, um, par apvienoto karalisti, Portugāli, par pat Amerikas Savienotajām valstīm, bet kā lai mēs zinām, kā šie te piemēri ir, ir tikpat labi darbojās arī citās valstīs. Man liekas, ka jūs pārāk daudz informācijas pārāk ātrā laikā saņēma. Ja jūs runājat, un ja, mēs, ja es padomāju par to, ko jūs teicāt, tad jūs runājat par iekļautu izaugsmi vai iekļaujošu izaugsmi, sadarbību ar vīdes komiteju, sadarbību ar nodarbinātības komiteju. Jā, jā Tas ir tāds centralizējošs vai centralizācijas process noteiktiem sektoriem. Un šī te tendence uh, man šķiet, ka izklausās, kā uzlikt lielāku atbildību Eiropas Savienībai, nevis reģioniem. Un tas uh, uh, ir kaut kas tas, ko, tāds, ko mēs, no kā, no kā mēs gribētu, gribējām izbeigt, bet tagad mēs uh, daram gluži pretējo. Un tas varbūt, ka es pārpratu, bet uh, man šķiet, ka. Uh, ka uh, tā nav. Es ļoti atvainojos, es esmu tik kritisks. Nē, komisija saka, priekšēdētāji teica, ka uh, ka šis process ir no apakšas uz augšu, nevis otrādāk. Bet tagad došu vārdu var Nīkstenroja kungam. Paldies priekšēdētais kundze un paldies par interesanto prezentāciju. Vai mēs varētu saņemt šo te tekstu um, arī um, elektroniski vai kā savādāk, jo tad mēs viņu varētu uzmanīgāk izpētīt. Es gribētu atsaukties uz man, savas kolēģis teikto. Jā, es arī gribu piekrist, ka 2020 stratē, stratēģijā. Mm Mēs uh, gaidām un vēlamies, lai valstis darītu uh, visu iespējamo un izmantotu līdzekļus visgudrākajā veidā, bet tas var tikt izdarīts Uh, izmantojot smart tehnoloģijas, viedās tehnoloģijas, zaļās tehnoloģijas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad katrai dalībvalstī būtu jāizlemj, vai viņas, vai viņas šobrīd rīkojas pareizi vai nē. Un es neuzskatu, ka uh, komisija šobrīd rīkojas pareizi, jo mums ir jādomā arī par reģionālo uh, sadalījumu, un tas jau ir zaļajā grāmatā nostiprināts, vai nu mēs runājam par klasteriem vai biznesa inkubatoriem vai kā savādāk. Uh, uh kas pats par sevi ir laba lieta. Jūs runājat par 3C eh, sadarbība, partnerība. Eh, mums nav eh, ļoti bieži šai pārobežu sadarbībai nav pietiekams Eiropas finansējums vai nav finansējums paredzēts vispār. Un mēs tagad runājam par šīm te viedajām specializācijām, jeb smart specialization, kur pēdējos gados, kas, ko mēs esam novērojuši. Uh, mēs esam novērojuši, ka Eiropas parlaments ir nācis klājā ar virkni iniciatīvu, mēs esam nākuši klājā ar ziņojumiem, un arī mūsu komiteja uh, ir nākusi klājā ar ziņojumiem, kuros mēs cenšamies skaidrot lietas. Ko es jums vēlos pateikt? Uh, es vēlos, lai jūs ieklausītos mūsos vairāk kā. Uh, kā iepriekš. Mēs visi uh, it kā uh, skrienam un traucamies pa ātru ceļu, neņemot vērā īsto kohēziju, patieso stāvokli, kas notiek reģionos, jo beigu galā mēs varam pakļaut riskam un izgāšanai visu šo te projektu, jo pretējā gadījumā uh, Eh, ja mēs to nedarīsim eh, pietiekami soli pa solim, reģioni, valsts, eh, komisija, tas būs absolūti kaut kas nesaprotams un izjauks to labo, ko mēs jau esam izveidojuši. Mēs ļoti, mēs esam vienisprātīgs, ka Uh, ka mums ir kopēji mērķi, par to nav šaubu, uh, un ir ļoti daudz gudri un interesanti punkti jūsu prezentācijā, bet tā struktūra un veids, kā sasniegt šo te uh, mērķi, manuprāt, ir pārsteidzīga. Um, Digi, reģionālais ģenerāldirektorāts, uh, manuprāt, nu, nav ņēmis vērā veselu virkni apstākļu, un tāpēc es gribu saņemt arī šo, te teik, šo prezentāciju uh, elektroniski, lai es to labāk izprastu. Paldies, uh, došu vārdu Manvers kundzei. Paldies, priekšēdētājs kundze, es vēlētos pateikties uh, komisijai par šo interesanto prezentāciju. Un vēlētos pateikt dažus vārdus par inovācijām un visām šīm diskusijām par un ap inovācijām. Kas notiks pēc inovācijām? Ja mums, protams, ir jāatbalsta inovācijas un mēs radīsim inovācijas un būsim inovatīvi, bet uh, kā mēs pēc tam to pārdosim, laidīsim tirgos. Ja mēs, piemēram, um, paskatāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm, mēs runājam par līdzīgiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Un, ja mēs skatāmies arī uz uh, produktivitāti, mēs esam tālu atpalikuši aiz uh, Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, Kas notiek, kā mēs komercializējam to, ko ir izdarījusi inovācija, kā mēs saņemam ekonomisko atdevi visām šīm te inovācijām. Mums ir tas jāizvērtē. Mēs Eiropas Savienībā tikai runājam šobrīd par inovācijām un kohēzijas politiku, bet ja mēs vēlamies vairāk uh, fon, finansējumu piešķirt um, izpētēju un pētniecībai un attīstībai, tad uh, tad, tad mums vajadzētu skatīties uz tādiem, um, uz, uz um, specifiskām nišām, piemēram, um, reģionālo attīstību, piemēram, lauksaimniecībā, jo no tā mēs varam gūt uh, labumu pēc tam to pārdodot. Un tas mums viss būtu jāņem vērā, ja mēs runājam par 2020 stratēģiju. Uh, jā, specifizācija, uh, uh, tad arī labāko prakšu apmaiņa, know-how un tā tālāk. Viss tas ir uh, gudri, un mēs, mēs jau esam pie tā pieredzi. Um, pie, to visu pieredzējuši, arī zaļās tehnoloģijas. Mums ir to jāizmanto, jāizvērtē un jāizmanto nākotnē. Uh, šis ir ļoti, ļoti interesants un noderīgs debats, kuras, kur, kur vesela virkni jau jautājumu, ko uzdeva kolēģi, un mums nepieciešams saņemt arī atbildes. Es domāju, ka uh, šī būs ļoti laba debata nākotnes uh, politiku uh, veidošanā. Paldies! Uh, nākamam runātājiem vārdu dodu. Uh, Eh, paldies par interesanto prezentāciju. Šī te filozofija, kas bija aiz jūsu prezentācijas par um, 2020 stratēģiju kohēzijas politikā, bet tas, ko e, teikuši man iepriekšējo kolēģi, ir patiesām pare, pareizi. Mēs šobrīd neņemam vērā mūsu pilsoņu vēlmes un neņemam arī darbojošo personu, tātad uh, biznesa inkubātoru un klasteru uh, e, darbinieku vēlmes. Mēs neko neizvērtējam. Uh, Un eh, kā jūs grasaties izvērtēt uh, inovāciju veiksmi, vai tas būs uh, eh, IKP pieaugums vai darba vietu uh, pieaugums uh, vai produktivitāte, kā mēs to izvērtēsim. Protams, būs ļoti, ļoti jauki, ka, mm, č, ka šobrīd mēs varam izmantot uh, nevis 4%, kā tas bija pirms dažiem gadiem, bet gan 25%. Un, uh, bet mums gribētu, vajadzētu inovācijām, bet mums vajadzētu arī to izvērtēt, šo izmantoto naudu. Jā, klasteri vai mm, biznesa tādi grupējumi ir ļoti svarīgi. Uh, es biju Manheimā, tur ir ļoti, ļoti labs šāds um, klasters, un tur um, es uzzināju to un pārliecinājos par to, ka informācijas apmaiņai ir jābūt uzsvērtai un tai būtu jābūt primārai. Un ja ir cilvēki, kas, uh, kas var attīstīt savus reģionus un tiem tas izdodās, ka tiem ir jāinformē arī citi reģioni un, un jāpalīdz tiem, jo pat mazie reģioni uh, ļoti bie, uh, var no tā gūt labumu un ļoti bieži šie te klasteri vai uh, biznesa grupējumi cenšas sargāt informāciju, kā tā būtu kaut kāda slepena informācija, bet viss vis, visas jūsu prezentācijas un visas inovāciju apakšā taču ir informācijas apmaiņa un tas, kad mēs to daram zināt, ar, zinām arī citiem. Paldies, bet vispār jums bija ļoti interesanti. Paldies. E, tagad jūsu informācijai šī te informācija, šī prezentācija jums tiks izsūtīta, bet oktobra sākumā mēs jau saņēmām arī konkurences padomē ziņojumu no komisijas, un tur pielikumā bija šī prezentācija. Tā kā jūs jau to saņēmāt, un pēdējā uh, gada laikā, pēdējā mēneša laikā mēs arī esam daudz runājuši par reģionālo politiku, inovāciju, uh, eh, dienvidu, uh, eh, rietumu uh, Holandē, kura runājusi par ekosistēmu, attīstību reģionālā līmenī un kur mums daudz ko stāstīja par praktisko pieredzi, jo praksē eh, tiek, notiek pārēja no inovāciju projekta uz reģionālo pieju, kur eh, jāsaprot, ka tā inovācija, eh, ka inovācijas nenotiek kaut kur tukšumā, zilā gaisā, ka tas notiek reģionos uz vietas. Līdz ar to mums ir jāskatās uz šiem visattīstītākiem reģioniem un no tiem jāmācās. Paldies! Angurākis kungam dod vārdu. Paldies, priekšādātājs kundze, jums ir. Uh, Ah, ir pilnīgi taisnība, ka mūsu komitejā mēs jau esam diskutējuši par šiem jautājumiem jau vairāk kārt. Un šī patiesi nav pirmā reize, kad mēs par to runājam. Pirmām kārtām, es jau esmu par to teicis, bet es vēl atkārtošos, es nepie, nepiekrītu, ka kohēzijas politika būtu jāizmanto citiem mērķiem. Es nepiekrītu, es nepiekrītu tam, uh, ko mēs šodien uh, uh, diskutējam, ka šīs te uh, politikas tiek uh, lietotas citāda veida izaugsmēji, tikai pretēji tikai smart grow. Un, uh, grow, un uh, komisijas pārstāvs par to nepieminēja. Un kā tad smart growth uh, vai gudrā viedā izaugsme uh, var dot savu pienesumu reģionālajai politikai. Mēs runājam par kohēziju Eiropas līmenī. Priekšēdētais kundze, man liekas, ka mēs visi to zinām, kad mēs runājam par inovācijām, ka tas, ka, kur, kurā mums jābūt ieinteresētiem, ir gala produkts. Eh, gala iznākums rentabilitāte. Eh, jau viens kolēģis eh, pirms manis to runāja, ka inovācijas, inovācijas un kā, kā tad tās inovācijas beidzās, vai tās rezultējās ar kādu projektu. Mēs zinām, cik daudz mums izmaksā pētniecība un attīstība. Mēs zinām, cik mums izmaksā šīs inovācijas, bet tas, ko mums nepieciešams, ir mēroga ekonomika. Ja mēs vēlamies reģionus padarīt par veiksmīgiem, par peļņu nesošiem, lai šī inovācija kaut kā rezultētos, bet vesela virkne reģionu nespēja Uh, veidot um, mēroga ekonomikas, jo tāpēc, ka viņi um, tajos uh, tiek atbalstīt, finansiāli atbalstīt inovatīvi projekti, kas tomēr nav rentabli. Un uh, šīs te vadlīnijas, kas tiek dotas, nemaz nevar tikt izmantotas. Uh, Portugālē, piemēram, ir um, iespēja to izdarīt, bet uh, man liekas, ka Grieķijā arī, bet šobrīd šīs divas valstis ir nu, tādā ļoti ekonomiski grūtā situācijā. Uh, nu, varbūt te būtu jāizdara secinājumi. Un man ir šī tas atkal situācija un, un šis te jautājums, kā runātājs saka, mums jānosaka prioritātes um, inovācijām uh, noteiktos reģionos, bet es gribu prasīt, kurš tad noteiks tās pri prioritātes, kurš tās kontrolēs un kā mēs tās izvērtēsim un vai mēs red redzēsim vai, vai ne nenotiek pārkļaušanās. Un ja mēs runājam visu laiku par resursu uh, taupīšanu, e, esmu ļoti pārsteigts par to, ka nekas nav teikts un par, par taupīšanu un ka tas kriti, tā kritika par koordināciju vai koordināciju trūkumu reģionālās in, inovāciju programmās vai arī um, ietvaru programmu Eiropas Savienībai, pētniecībai un attīstībai. Kāpēc mēs nevaram saņemt izvērtējumu no reģioniem par šīm ietvaru programmām? Uh, Eh, pretēji tam, ka sāktu, eh, mēs atkal sākam no, no pilnīgi nekā. Kompānija izdomā, ka viņa eh, būs inovatīva, viņa dodas uz banku, saņem naudu un uh, uzsāk savus inovatīvos risinājumus. Uh, tā tam nebūtu jānotiek. Uh, es runāju ar Alkatel pārstāvjiem Francijā un um, viņi man teica, ka tāpēc, ka ir tirgus ekonomika, globalizācija visā Eiropas Savienībā. Uh, Eh, telekomunikāciju jomā ļoti konkurētspējīgā un konkurences pilnā jomā eh, šobrīd lielākā daļa pat tiek patērēts Ķīnas eh, pakalpojums, telekomunikāciju pakalpojums. Un kā tad mēs šeit runāsim par, par um, kohēziju? Nu, Uh, manuprāt, arī citās jomās varētu būt līdzīgs gadījums, un mēs neko nes, um, nekādas iznākumu ne, pas, nesasniegsim. Jāsaka priekšsēdētāji, tas ir ļoti interesanti, interesants jautājums, kā tad uh, konkurēt ar Ķīnas projektiem, varbūt kā mums vajadzētu mainīties, ko mēs daram pareizi, kas ir šīs te inovācijas, uh, kas ir pareizi, kas nē. Bet došu vārdu nākamam runātājam, Manesku kundzei. Paldies! Es gribu arī pateikties Landa Basakungam par prezentāciju. Un viņš, protams, pareizi eh, teica, ka finanšu un ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešama politika, lai stimulētu konkurēt spēju ar Eiropas reģioniem. Es eh, arī augstu novērtēju to faktu, ka jūs uzskatāt, ka tas viss ir ļoti svarīgi arī Eiropas 2020. gada stratēģijas kontekstā, bet vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka vietējo un reģionālo institūciju un pašvaldību uh, sadarbībai jābūt uh, lielākai nekā vienkārši kaut ko uh, izpildīt, bet uh, ir arī jāņem vērā idejas, kas nāk no citiem. Un es vēlos pievienoties man uh, Nistelroja kungam uh, tajā, ka ir jāņem vērā uh, tas, ko mēs šeit izstrādājam uh, kā projektus Eiropas parlamentā. Uh, mēs īstenībā esam daudz tuvāk Eiropas reģioniem nekā Eiropas komisija. Jūs pieminējāt, ka nepieciešams veidot tādu biznesa vidi, kas veicina inovatīvus risinājumus. Neapšaubāmi, bet ja mēs neap, nesaprotam mazo un vidējo biznesu būtisko lomu valstu attīstībā, tad tas novada pie tā, ka mazie un vidējie biznesi netiek pietiekoši atbalstīti. Eh, valstu valdībām ir jāgādā, lai būtu veselīga biznesa eh, vide un arī, lai mazajiem un vidējiem biznesiem būtu nepieciešamais atbalsts, eh, ja tie nodarbojas ar zinātnes un izglītības jautājumiem. Tālāk, jāsaka, 86 miljārdi eiro ir izdalīti inovatīvajiem projektiem, bet uh, vēl divas uh, trešdaļas nav apgūtas. Jādomā arī, cik efektīvi šie fondi tiek izmantoti izaugsmēji un reģionu konkurētspējas nodrošināšanai. Uh, Eh, un varbūt mums arī jādomā, vai eh, ir liederīgi šādus fondus piešķirt eh, kohēzijas politikai, un, ja ir liederīgi, tad jādomā, kā tos pareizi izmantot. Paldies! Cienījamie kolēģi, ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad uh, došu vārdu Mikalam Landa Baso, lai viņš uh, izsaka savu viedokli par dzirdēto. Paldies, priekšētājs kundze, paldies uh, par jūsu uh, komentāriem un kritiku. Centīšos vismaz uz dažiem no jautājumiem atbildēt. Vispirms jāsaka tas, un varbūt, ka tā bija arī man kļūda ka es to pietiekoši neakcentēju, ka mēs nekādā veidā, nekādā veidā e, nemainam vai e, neapdraudam kohēzijas politikas e, pamatu uzdevumus. Taisni otrādi, mēs cenšamies visprecīzākajā veidā ceturtā un piektā panta ERDF um, sakaļā teikto realizēt un tāpēc mums jāveicina fondu izmantošana. Un tā mēs cenšamies palīdzēt nacionālajām un reģionālajām valdībām vislabākā veidā izveidot, piedāvāt, izmantot piedāvātās e, iespējas. Un tā mēs nekādā ziņā neizmainām un nekropļojam šīs politikas pamatu pamatus. Kā jūs zinat, līgums e, saka, ka ir e, darbam jānorit tā, ka tas ir orientēts un draudzīgs kohēzijas procesiem. Tātad 2020. gada stratēģija ir ar lielu jēgu, un tā ir virzīta uz to, lai būtu ilgspējība, ilgspējīga Eiropa, kurā visi jūtas iekļauti. Bet no paša sākuma, no paša šī procesa sākuma mums ir E, jādomā par to, kā mūsu politika, kas ir viena ceturtā daļa no Eiropas Savienības budžeta, e, veicinās e, attiecīgajā programmēšanas periodā paredzētos uzdevumus saskaņā ar 2020. gadu stratēģiju. Un Mums jāstrādā tā, lai neviens nedomātu, ka Briselē funkcionāri vai akadēmiskās aprindas kaut ko uzspiež reģionālajiem eh, eh, reģioniem. Taisn otrā, tas viss ir precēzi. Eh, tie reģioni, kur zini, kuriem Eh, kam kas ir vajadzīgs un var atspoguļot savus vajadzības eh, Briseles piedāvātajos resursos, lai attīstītu savu reģionu ekonomiku. Ekonomiskā izaugsme, kas ir pamatu pamats kohēzijai, un, un kohēzija sakņojas ekonomiskā izaugsmē, un tas nozīmē uh, labas kvalitātes darba vietas, uh, konkurētspēja uh, globālā mērogā. Tieši tāpēc inovācija ir ekonomiskās izaugsmas pamatā un arī mūsu galveno uzdevumu pamatā. Mums ir jādomā par to, lai mums būtu iespējams vairāk saraž, uh, lai mums būtu li, li, li, lielāki resursi, ar ko operēt, lai pat vis tālākajos perifērijas reģionos uh, būtu iespējams veidot attīstību. Un kā jau Grieķijas kolēģis teica, uh, mums ir ārkārtīgi interesanti rezultāts sasniegt Ziemeļa Egejas Eh, reģionā. Un šeit arī jāatceras visiem uzņēmumiem, ka obligāti ir jānodrošina konkrētspēja un darba vietas. Un Van Nīslāroja kungs man jāsaka, uh, Es varbūt pats neesmu pietiekoši labi paskaidrojis, jo nebija tik daudz laika, bet varu jums teikt, ka tas, ko jūs teicāt, ir pamatā uh, uh, šai informācijai un uh, pieejamo finanšu instrumentu sinerģijai. Es domāju, ka šī sniegtā informācija uh, apliecinās to, ka vēl ir iespējams daudz labāk eh, pamat eh, programmas eh, izmantošanā attīstīt sinerģiju. Uh, Un mēs šeit nerunājam par augstajām tehnoloģijām un patentiem tikai. Mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, nelielām modifikācijām, kas tomēr palīdz un veicina konkurētspēju un padara arī mazos uzņēmumus, mazās firmas komp konkurēt spējas. Un jāsaka, ka apmēram divas trešdaļas no darba vietām ir saistāmas tieši ar šādu lielumu uzņēmumiem. Un Kaut arī e, mums ir ļoti svarīgi augsta līmeņa tehniskie risinājumi un zinātniskā izpēta, tad arī mēs ar savu ieguldījumu papildus varam to visu veicināt. Un Tad, kad jūs veicināt nemateriālos uh, resursus, un tas lielā mērā ir saistāms ar inovāciju, uh, tad tieši eh, mums pašiem, arī parlamentam, ir jāstrādā šai virzienā eh, un nav jāuztvēr, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kāds jauns uzstādījums, tie ir tie paši iepriekšējie eh, mm, pamat uzdevumi. Bet uh, ir ļoti būtiski šie inovatīvie iespēja risinājumi. Uh, Es varu jums tikai piekrist tam, kad jūs sakāt, ka ir nepieciešams mācīties un zināš, ar šīm zināšanām dalīties mm, pāri reģionu robežām. Mēs neuzskatām, ka ir kaut kāda viena labā praksa, ko var mehāniski pavairot, jo katrs reģions ir savādāks Un pašiem reģioniem ir jānorāda tos procesus un stratēģijas un jāsaskata tās priekšrocības, kas var eh, paaugstināt konkurētspēju, jā, jāsaskata tās iespējas, kas var novest pie jaunām darba vietām. Kohēzija nozīmē, ka mēs vēršam uzmanību eh, pievēršam uzmanību tiem, kuriem ir visgrūtāk piekļūt pie pamat uh, programmām caur inovācijām, caur reģionālās attīstības fondu. E, mēs varam arī vistrūcīgākajos reģionos realizēt dzīvē uzstādītos uzdevumus. Izaugsme ir saistām ar e, zināšanām, tā tikai tad tā būs ilgspējīga, un es domāju, ka Nu, mūsu galvenais uzdevums ir veicināt izaugsmi, atkal jāsaka tieši visvairāk domājot par trūcīgākajiem reģioniem. Kādas ir konkrētās e, prioritātes, kā e, koordinēt reģionālās inovāciju programmas un veikt kontroli? Bra Briselē mēs strādājam pie tādajiem instrumentiem kā zināšanu reģioni, kā attīstības reģioni. Un mēs zinām, ka reģionos vadība un vispār cilvēki vēlas mācīties viens no otra, apgūt jaunas iespējas. Un kādi četri, pieci piemēri bija arī minēti, kad es uh, jums rādīju savus slaidus, es neatkārtošos, bet ir svarīgi, ka mēs varam uh, strādāt kopā, mēs varam piešķirt finansējumu un līdz ar to mācīties viens no otra. Uh, mācīties no uh, citu sasniegumiem, bet vēlreiz jāsaka, nekas netiek uzspiests, tas viss notiek vienlīdzīgā uh, procesā, kad mācās viens no otra. Par vietējo pārvaldību. Mēs esam ļoti tuvu uh, vietējām un reģionālajām pašvaldībām un pārvaldības institūcijām. Uh, jo mēs eh, neuzspiežam no Briseles stingru, eh, nemainīgu politiku, mēs tieši veicinām elastīgu attieksmi, eh, veidojot tirgus stratēģijas, jo tas ir process, kas iet no apakšas uz augšu bet ir jāidentificē, jānosaka, kā vislabāk izmantot uh, sabiedrisko finansējumu, kā vislabāk uh, kopā strādāt, un uh, mēs arī šajā informācijā parādam, ka ļoti svarīgi ir horizontālā un vertikālā labā pārvaldība, un tas nozīmē uh, uh, centrālā un reģionālā uh, Eh, valdība, kura sadarbojas, jo dažreiz varam redzēt, ka šī sadarbība nav pietiekoša. Mēs arī varam redzēt, ka dažreiz uh, ekonomikas vai zinātnes un rūpniecības uh, ministrijas dzīvo it kā noslēgtās teritorijās. Un mēs, ja tā, ja gribat, varam teikt, uh, ja gribat, varam teikt, šo ļoti atturīgo pieeju mainīt un, un apvienot uh, Eh, savas pūles. Tātad šeit mums ir vismaz četri ģenerāla direktorāti, četri komisāri, kuri strādā šajā virzienā. Visbeidzot, izvērtēšana un efektivitātes novērtējums. Es negribu teikt, ka līdz šim sasniegtais ir labākais iespējams, bet ticiet man, mēs esam, mēs pilnīgi labi, mēs ļoti labi apzināmies, ka ja mēs vēlamies būt inovācijas jomā efektīvi, tad ir pilnīgi obligāti jāveic nepārtraukts izvērtējums, un lai to veikt, mums ir vajadzīgi indikatori jeb rādītāji, un tā mēs izmantojam iezīmēšanas eh, pieeju, tātad eh, iezīmju līdzekļus speciāliem eh, izdevumiem, kategorizējam, bet tomēr mēs kaut esam darījuši, ko esam varējuši, vēl ar vienu nesam sasnieguši vislabāko izvērtēšanas modeli. Uh, jo arī mūsu informācijā ir skaidri un gaiši pateikts, ka mēs lielā mērā paļaujamies uz dalību valstu vēlēšanos sadarboties ar mums, izveidot pamat eh, indikātorus, lai būtu eh, precīzi izvērtējums. Izvērtējums nav tikai pat papīri, bet tas arī ir, tā ir arī nodarbinātība, eh, dažādu sektoru sadarbība. Un tā es eh, centos atbildēt, eh, cik nu labi spēju uz jūsu teikto, skatoties savās piezīmēs. Nu, liels paldies, Mikel, par jūsu analīzi. Inovācija tiešām ir svarīgs jautājums visiem kolēģiem. Ir kolēģi, kuriem ir vienot risinājums kohēzijas politikā. Uh, Eh, domājot par tiem trūcīgākajiem reģioniem un domājot par tiem, kuriem ir jānodrošina progress turpmākais un domājot par to, kā uh, uzturēt uh, ilgtspējīgu darba vietu politiku un nodrošināt konkurētspēju uh, Um, atrodoties vienotā globālā ekonomikā. Un tā, uh, ko nu uh, darīja savā darbā Reģija ģenerāldirektorāts un komisija, būs uh, arī saistīts ar iecerēto nākošajā finanšu uh, periodā, un būtu jauki, Mikēl, ja jūs arī turpmāk pie mums varētu iegriezties un uh, pastāstīt, kas notiek dalību valstu līmenī, jo mēs zinām, ka šī konkurences padomas uh, informācija arī tika pozitīvi atbalstīt no dalību valstu puses, bet arī mēs vēlētos būt visu laiku informēti par jūsu plāniem. Un vēlreiz sirsnīgs paldies par līdzdalību eh, mūsu darbā šodien. Un eh, tā mēs, dārgie kolēģi, varam pāriet pie mūsu darba kārtības sestā punkta, eh, kurā ir atzinuma sagatavotājs Lamberts Van Nīstelroits, un viņš runās par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Van Nīstelroja kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis varbūt nav tik sarežģīts jautājums kā iepriekšējais. Šeit mēs runājam par tādu specializētu konkrētu gadu, kam ir noteikta tēma. Uh, Eiropas komisija vēlētos eh, veicināt eh, izpratni par šo jautājumu, varbūt kādas konkrētas darbības veikt. Šeit mēs runājam par aizvien nozīmīgāku sabiedrības daļu. Runājot par sabiedrības novecošanu, Eiropas Savienība šeit ir pirmajā vietā. Tas pats attiecas arī uz eh, iedzīvotāju skaita samazināšanos Tas mums ir jāņem vērā, un to mēs jūtam daudzos reģionos, piemēram, paskatieties uz Rumāniju, bijušo Austrumāciju. Dažiem lieliem Francijas reģioniem, arī šajos gadījumos mēs varam runāt par demografiskām problēmām. Par to jau ir bijušas vairākas sanāksmes arī manā vēlēšana apgabalā. Nīderlandē tātad. Kopumā savu prezentāciju es varētu iekļaut četros punktos. Pirmkārt, man liekas, mums būtu jāsauc šis gads kā Eiropas gads aktīvām vecumdienām un arī kā gads, paudžu solidaritātes veicināšanai, jo šeit mums jārunā ne tikai par to sabiedrības daļu, kas eh, vairs nestrādā, bet mums jārunā arī par solidaritāti, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šāda solidaritāte dažādu vecumu grupu starpā nākotnē. Jā, protams, ir labi runāt par aktīvām vecumdienām, bet mums nevajadzētu aizmirst, aizmirst par to, ka nepieciešama šī solidaritāte. Tātad gribu pievienot solidaritātes veicināšanu. Jānodrošina arī reģionāla dalība, izmantojot Eiropas instrumentus. Yeah jāņem vērā arī CT loma, par to esam daudz dzirdējuši, bet man liekas, ka neesam pietiekoši ar to strādājuši tad, kad runājam par pakalpojumu sniegšanu tieši saistē. Vēl ir jautājums, ko es gribēju uzdot kolēģiem. Uh, Tas ir saistīts ar finansējumu. Vai mums šeit būtu jārunā par finansējumu, jo šis ir ambiciozs projekts eh, Eiropas gadam, bet ir ļoti grūti kaut ko konkrēti izdarīt, ja finansējumu nav. Tas ir jautājums, ko es gribēju jums uzdot, tātad vai mums būtu jārunā arī par naudu? Ja varbūt mums vienkārši jāsaka, ka mēs gribam desmit miljonus šādam mērķim novirzīt, tā vietā, lai vienkārši apmierinātos ar labu nosaukumu, ar kaut ko, kas labi izskatās uz papīra. Zinu, ka kolēģi grib runāt par došanos pensijā, tāpēc par to īpaši nerunāšu. Es tikai par vispārējām lietām. Tagad Vārds ēnu referentiem uh, Barzabahats kundzei, lūdzu. Paldies. Eiropas komisija ir sagatavojusi dokumentu nosakot 2012. gadu kā Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Man liekas, ka šis priekšlikums ir saprotams, un, bet mums jānodrošina, ka reģionālās politikas tiek izveidotas tā, lai tiktu, ņemtu, lai tiktu ņemtas vērā arī vecāko iedzīvotāju vajadzības. Uh, šeit mēs runājam par palīdzību dalību valstīm, reģionālām iestādēm, dažādām kustībām, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, lai cilvēki vecumā virs 55 gadiem tiktu mobilizēti. Mēs runājam arī par dažādu pauģu solidaritāti. Man liekas, ka tas būtu labi sabiedrībai kopumā, ja mēs solidaritāti varētu veicināt. ēnu referente es atbalstu lielāku nacionālo valstu iesaistīšanos, kā arī pašvaldību un reģionālo iestāžu iesaistīšanos. Ja mēs vienosimies par šādu pozīciju, es ceru, ka mēs šo atzinumu varēsim apstiprināt jo ir skaidrs, ka reģionālās, un pašval, reģionālās iestādes un pašvaldības vislabāk saprot, kas notiek pie viņiem uz vietām. Jā, protams, eh, nosaukuma paplašināšana, iekļaujot solidaritāti dažādu vecumu grupu starpā, ir svarīgs jautājums. Un tas patiešām parāda, kāds ir ziņojuma gars. Tieši to mēs arī gribam. Un varbūt, ka mums vajadzētu pieminēt arī NVO un pilsonisko sabiedrību kā tādu, kam būtu jāspēlē lielāka loma aktīvu vecumdienu veicināšanā. Mēs atbalstam referentu, lai mēģinātu panākt lielāku devumu šī te gada idejām. Nākošā runātāja lūdzu. Paldies! Mēs esam uzdevusi svarīgus jautājumus, un man liekas, ka mēs visi piekrītam, ka šis, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es īpaši detaļām nepieskaršos, bet um, pirms dažām nedēļām pie, publicētajā piektajā kohēzijas ziņojumā tika pieminēts, uh, novecošanās jautājums un tie izaicinājumi, ko šis, šī problēma radīs. Man liekas, ka šis ir ļoti labs solis uz priekšu. Mēs esam noteikuši, ar kādiem izaicinājumiem ir saistīta novecošanās, un mēs mēģinām risināt šo jautājumu, izmantojot kohēzijas politiku kā kolēģi jau teica, ir svarīgi saprast, kādu lomu šeit spēlē lielās un mazās pilsētas, lai šīs te politikas tiktu īstenotas. jāpiemina arī nacionālā koordinācija un koordinācijas dienesti, kas varētu uzraudzīt kohēzijas politiku ieviešanu. Ko mēs varētu darīt Eiropas līmenī? Mēs varētu apmainīties labākajām praksēm. Daži reģioni jau saskarās ar novecošanās problēmu un jau ir ieviesuši šīs labākās prakses un labākos pārvaldības modeļus. Uh, Tika pieminēts arī finanšu atbalsts, man liekas, par to būtu jādiskutē. Jā, finansējums būtu nepieciešams šim tematiskajam gadam, bet arī, lai plašāk diskutētu par novecošanās jautājumiem. Komisija grib pievērsties šai lietai, un tas ir labi, jo novecošanās rada arī problēmas, piemēram, veselības aprūpas jomā. Mums būtu jādoma arī, piemēram, par to, vai Eiropas sociālais fonds nevar novirzīt kādus līdzekļus šim aspektam. Bet kopumā esmu diezgan apmierināta ar šo ziņojumu. Man liekas, ka referents to ļoti labi ir sagatavojis un pārvaldījis, un svarīgākos jautājumus ir pieminējis. Paldies tagad. Dekena kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties mūsu kolēģim Van Nistelrai kungam par viņa darbu aktīvo vecumdienu jomā. Jo man liekas, ka šis jautājums ir svarīgs, vismaz Francijā. Es piedalos vietējās pašvaldības darbā. Un man liekas, ka tas ir tas līmenis, kurā mums būtu jāpalīdz. vecajiem cilvēkiem, jo, piemēram, 60-65% no visa mūsu budžeta nāk no viņiem, mums arī nepieciešams vairāk resursu, lai risinātu šīs problēmas Eiropas līmenī un lai uh, atbalstītu dalību valstis un pasvaldības šajā ziņā, protams, arī pilsonisko sabiedrību, parādot kādu devumu šie te nocoši iedzīvotāji var sniegt darba tirgu. Zinot, ka ja šiem cilvēkiem ir labi darba apstākļi, viņi var strādāt ilgāk un ilgāk. Un Francijā arī ir reformēta pensiju sistēma, lai cilvēki strādātu ilgāk. Mums nācās saskarties ar grūtībām, bet, eh, bet sistēma tomēr ir reformēta. Ir ārkārtīgi svarīgi integrēt šos cilvēkus, ja mēs runājam par sociālo un teritoriālo kohēziju, un tieši tāpēc šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tagad Barbarai Debrunai vārds lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es gribēju atbalstīt to, ko teica Nistauroja kungs par to, ka vecāki cilvēki var sniegt savu devumu sabiedrībai, jo, diemžēl, ļoti bieži, tad, kad norīt debats par demografiskiem izaicinājumiem, tiek runāts par veciem cilvēkiem kā kaut kādu slogu sabiedrībai. Un tāpēc tas, ko Nistēroja kungs teica, ir ļoti svarīgi. Es arī pilnībā atbalstu to, ka jāpievieno atsauce uz solidaritātes pievienošanu. Es zinu, ka Spānijas prezidentūras laikā bija konference Spānijā, kur tika runāts par dažiem svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar aktīvām vecumdienām un ko tas nozīmētu saistībā ar paudžu solidaritāti. Arī NVO izmantoju šo iespēju, lai pastāstītu par savu pozīciju, lai nāk klajā ar savām idejām. Runājot par paudžu solidaritāti, ir manā vēlēšana apgabalā ir ļoti, daži ļoti labi projekti, kur nebūtu nav nepieciešama liela nauda. Uh, Un te ir runa pat par kaut ko vairāk kā tikai solidaritāte demografisko izmaiņu gaismā. Šeit ir runa par to, ka kopā strādā jaunāki un vecāki cilvēki brīdī, kad ģimenes struktūra vairs nav tāda kā kādreiz. Kādreiz bija tā, ka pieredze tika nodota dabiskā veidā tālāk, bet pašlaik tā vairs nav daudzās sabiedrībās. Daži šie projekti, kas nebūtu tik daudz neizmaksā, palīdz izveidot sapratni starp dažādām paudzēm un risina, piemēram, problēmas ar klaiņojošiem pusauģiem, ar narkotikām un tā tālāk. Un tagad viņi var iegūt to pieredzi, kādas, kāda ir vecākiem cilvēkiem, ko viņi savādāk neiegūtu. Piemēram, tiek organizētas kopīgas sanāksmes starp bērnu organizācijām un, un, un vecāku cilvēku pārstāvošām organizācijām un tā tālāk. Kā Nistelroja kungs teica, šie tematiskie gadi var noristēt divējādi. Pirmkārt, no vienas puses ļoti labi izskatās uz eh, papīra, bet nekas reāli netotiek. Bet cita iespēja ir kļūt par tādu kā tramplīnu tālākai attīstībai. Piemēram, gads invaliditātes, eh, kas tik veltīts invaliditātes jautājumiem. Šī gada rezultātā tika savākts miljons parakstu un tika sākts darbs pie vienlīdzības direktīvas, kas eh, tālāk iekļāva arī citas jomas. Šī iespēja 2012. gadā uh, pēc sociālās iekļaušanas gada šogad un brīvprātīgo darba nākošgad ļaus mums pievērsties tieši aktīvām vecumdienām un paudžu solidaritātes jautājumiem. Man liekas, ka šis varētu būt tāds gads, kur būtu specifiski projekti, kur mēs varētu uzcelt tiltu starp paudzēm, kas varētu tiešām kļūt par tādu kā tramplīnu tālākai darbībai. Paldies, un pēdējiem runātājiem dod vārdu. Paldies! Pirmkārtām man, man patīk nosaukums - aktīva novecošana. Aktīvas vecumdienas, un jā, mums ir runā kaut kas par kaut ko, par, kas ir pēc pensijas, un īstenībā mēs runājam par visiem, jo mēs visi novecojam. Otrā lieta - aktīvs, kas ir pretējs vārdam neaktīvs, jā. Mm un tas atkal attiecās uz visām paudzēm, tīpaši attiecībā uz fiziskām aktivitātēm, jo mēs arī cenšamies uh, visie, visādā veidā veicināt aktīvu sportisku dzīvi, un ja visi cilvēki būs sportiski, tad viņiem būs arī uh, daudz uh, paplašinātākas spējas uh, dzīvot. Uh, vēl viens punkts kādēļ mēs runājam akt, par aktīvu, aktīvām vecumdienām. Tam jānozīmē arī par to, ka, ka, viņas, ka šie cilvēki uh, varēs arī ceļot, tādējādi dos savu pienesumu arī turismu plūsmai. Nākamais gads būs brīvprātīga darba gads, un šeit ir ļoti daudz, ko vecāki cilvēki varētu darīt. Tā ir e, dzīvesveida izvēle, ar, izvēle par to, ko cilvēks sāks darīt tajā brīdī, kad viņš e, pensionēsies un tas ļaus cilvēkiem dzīvot ilgāk un veselīgāk. Pretēji tam, ko daudz cilvēku šobrīd domā par pensionēšanās vecumu, ka dzīve nu ies īsti uz otru galu. Un ja mēs runājam par šo te gadu, sociālo iekļaušanas gadu, brīvprātības gadu, tad jābūt ir noteiktiem um, projektiem, pilotu projektiem. Uh, kurus mēs liekam priekšā saviem iedzīvotājiem, lai viņi tiešām varētu aktīvi vecumdienas vadīt. Un es nedomāju, ka vēl pietiekami esam izdarījuši, un mūs visi cilvēki ir informēti par tām iespējām, ko viņi var darīt, un es gribētu, lai mēs to izdarītu. Paldies pirms es teikšu Neisten, Van Nistenroja kungam, ka viņš var pateikt savus uh, kādu vārdu beigās, es došu komisijas pārstāvim vārdus. Es tikai atbildēšu, atbildēšu uz jautājumu par budžetu, par novirzītiem līdzekļiem. Mēs uzskatām, ka mēs varam finansēt ļoti daudzus projektus, un it īpaši šo te aktīvo vecumdienu projektus par, no jau esošiem finanslīnijām. līnijām Mums ir arī informatīvais budžets, uh, un, ko jūs jau minējāt. Un, uh, un šie projekti uh, visnotaļ var iekļaut aktīvās vecumdienas, un mēs esam runājusi ar citiem uh, kolēģiem no citiem ģenerāla direktorātiem, un esam uh, lūguši, lai tie iekļaut. Uh, esošajās programmās jau aktīvas vecumdienas, piemēram, eh, pieaugušo izglītošanu, mūža izglītību un citādu, citos projektos, lai tajos tiktu iekļaut šīs te aktīvās vecumdienas. Tādējādi mēs arī uh, veidojam uh, ga, gadskārtējās sanāksmes. Uh, nodarbinātības ģenerāla direktorāts ar citiem, un līdz ar to mēs vienmēr uztvērsim un atgādināsim, ka mums jāie, iekļauj uh, arī aktīvās vecumdienas. Tas tieši tāpat kā 9. gadī inovatīvais Eiropas gads, um, bet uh, mums nebija nekāds speciāls budžets tam novirzīts, bet ļoti labs šis gads bija un ļoti labi tās inova, eh, inovācijas visādā veidā tika veicināts. Paldies! Um, tagad referents, uh, vārds referentam, Lambertam. Van Istelroja kungam, paldies visiem, kas izteicās un visiem ir pilnīgi taisnība. Jūs esat ļoti labi izpratuši manu uh, tekstu, manu sastādīto ziņojumu un uh, es uzskatu, ka mums uh, jābalstās, jābalst turpmākais darbs uz esošiem faktiem, tāpēc ka uh, pirmajā ceturdaļā nākamajā gadā komisija nāks klajā ar virkni ieteikumu un tādēļ arī mēs cīnīsimies par to, lai mēs būtu ļoti, ļoti skaidri savos izteikumos. Mums šobrīd ir laiks līdz 18. decembrim, varbūt pat bišķi pa daudz laika, lai es piekrītu komisijai, ka ir jāizmanto esošais finansējums tām programmām, kuras ir nu, ļoti tādas prominentas redzamas. Uh, bet mēs nedrīkstam atkāpties soli atpakaļ un iestikt birokrātijā. Uh, jā, ar programmas, kuras jūs minējāt, e, tas ar tām ir būtībā skaidrs. Bet um, papildus programmas mums ir jāuztver arī, uh, e, jāuztver šis finansu aspekts. Ja mēs nākamgad dosimies uh, darbā ar skaidriem ieteikumiem, tad, eh, tad mēs ļoti labi padarīsim šo te darbu. Jā, jūs kā teicāt, 19. decembris ir eh, laika grafiks, eh, bet 8. decembris ir, tātad 8. Da, da, 8. decembris 6. pēcpusdienā ir pēdējais uh, grafikā, kad varētu iesniegt uh, grozījumus. Tagad septītais punkts. Septītais punkts. Kolēģi ir lūguši, lai mēs uzsā, um, uzaicinātu Eiropas komisiju, lai mēs runātu par PIS uh, programmu. Mums šobrīd ir uh, Agnese Lindemanas kundze no Eiropas komisijas. Vai jūs nevarētu kaut, kā, kaut ko izdarīt, lai nebūtu šis te troksnis? Uh, Eh, labi, es došu vārdu Lindemanas kundzē, lai viņa ātrums dod informāciju par PIS programmu. Tas ir īrijai paredzētā PIS programma septītais darba kārtības punkts. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Lindemanas kundze, par šo uzaicinājumu un par to, kā devāt man iespēju eh, jūs informēt par eh, komisijas PIS un samierināšanās procesu īrijā un Ziemeļīrijā. Uh, Tātad mūsu palīdzība un starptautiskais fonds un palīdzība ir visskaidrākā uh, izpausme, uh, kā uh, Eiropas Savienība atbalsta uh, miera procesu. Uh, un mēs esam novirzījuši 1,3 miljārdus eiro trijos um, etapos šim miera procesam, kas sākās 94. gadu. Un kopā tas ir. Uh, ir vairāk kā uh, eh, 300 miljoni. Es atvainojos 1,3 pēdējos gados un 300 miljoni kopumā. Eiropas Savienība eh, ir mēģinājusi atbalstīt um, īrijas miera procesu arī nefinanciālos veidos. Piemēram, komisijas m, mm, m, mm, prezidents Barozu kungs uh, bija pirmais, pirmais valsts vīrs, kurš um, 2007. gadā um, apmeklēja um, īriju, Ziemeļīriju, un komisija arī izveidoja uh, tādu darba grupu, kura uh, kura palīdzētu īrijai kļūt par mierpilnu sabiedrību un uh, gūt labumu no tā, ka valstī un zemē valda miers. Uh, Es, kā šīs te nodaļas vadītāja, varu pateikt, ka īrija ir kļuvusi par tādu valsti, kas ir iekļauta Eiropas Savienības procesos. Tā praktiski darbojās Trans-Eiropas tīklos, arī pētniecības tīklos. Kā jau es minēju iepriekš, Eiropas Savienība atbalsta miera procesus, un tas ir uh, Eh, norādīts arī mūsu, eh, mūsu eh, miera programmās, struktūra fondos. Šī gada aprīlī mēs spējām un varējām runāt ar jums par Šona Kelī kungu ziņojumu Uh, attiecībā uz parlamenta un padomas regulāciju uh, par uh, fondu īrijai 7.10. gadam. Ziņojums, kurš tika tajā laikā izveidots, ļoti skaidri un pozitīvi nor, norāda fonda pozitīvo darbu. Un līdz ar to es uzskatu, ka mums ir nepieciešams turpināt darboties tādā pašā veidā. Plu, arī Barbara Debrā šīs komitejas locekle um, ar savu ziņojumu un ietekmes novērtējumu um, arī ir parādījuši, ka miera programma uh, darbojās um, Ziemeļīrijas teritorijā. Mums ir arī pašinicitīvas ziņojumi, un komisijas pašinicitīvas ziņojumā arī atspoguļojās tas, kas jau ir atspoguļos ekonomikas un sociālo lietu komitejā un ko atspoguļo arī parlaments, ka e, miera programma, jeb uh, pīs programma, um, norāda, ka mū, visas mūsu intervences ir nesušas auglīgus rezultātus. Uh, Vēl gribētu teikt, ka miera, miera un samierināšanās process ir ilgtermiņa process un ka mums tomēr ir jāturpina um, šādas, šāda veida intervences. Un būtu ļoti noderīgi, uh, noderīgi pateikt dažus ciparus. Mēs esam. Uh, finansējuši vairāk kā 6000 projektu īrijā. 1,4 miljārdi fondu eh, tātad eh, tikusi ģenerēti eh, par katru, no katram Eiropas eiro ir ticis rasts kopfinansējums īrijā dubultā. Tas ir palīdzējis ārkārtīgi veicināt darba vietu izaugsmi. Uh, 1,1 miljārds eiro ir kopumā Eiropas finansējums uh, no uh, mūsu darba sākuma. Tas ir 12 tūkstoši projekti. Uh, tas ļāvis tik daudziem cilvēkiem saņemt darbu un arī uh, Eh, deviņiem tūkstošiem cilvēku iegūt eh, papildus nepieciešamo profesionālo izglītību. Un ar šādiem cipariem es varu turpināt. Tie ir ļoti, eh, ļoti prominenti, bet ehm, mūsu darbs iet pāri šiem te kvantitatīvajiem indikatoriem. Mēs vairāk skatāmies uz kvalitatīvajiem indikatoriem, kas patiešām apliecina mieru un uh, uh, un samierināšanās procesu pozitīvo risinājumu šajā, kop, šajās kopienās. Mūsu darbs ir veicinājis sapratni uh, kopienu starpā. Šie instrumenti ir palīdzējuši tajā brīdī, kad politiskie procesi ir uh, bijuši lēni. Un es nebūtu nepārspīlējuši, ka tajā brīdī, kad uh, divas kopienas pat nesarunājās šo abu instrumentu ieviešana, ļāva um, mums, mums saskatīt to brīdi, kad abu kopienu pārstāvi sēdēja pie viena galda vienīgo reizi. Un tās arī spēja uh, izdarīt, parādīt cilvēkiem ārkārtīgi daudz, redzēt, kādu labumu uh, viņi saņem no miera procesa, jeb pīs procesa. Arī pārobežu sadarbība ir tikus veicināta un augļi tikuši novēroti. Mēs esam redzējusi un, iz, un izveidojuši uh, jaunus veidus uh, kā sadarboties dažādi domājušiem. Tie ir ļāvuši cilvēkam arī, cilvēkiem arī saprast, ka viņi ir tie, kas nodrošina mieru savā reģionā. Un um, tāpat viņi ir ļāvuši arī, uh, viņi ir ļā, uh, sapratuši, ka viņu pierau, paraugs un piemērs var kalpot par uh, vienīgo cerību citos reģionos, uh, uh, citās pasaules vietās, kur miers nav pats par sevi saprotams. Uh, es domāju, ka mums ir nepieciešams arī to dokumentēt, lai visas organizācijas un valstis, kas to vēlētos, varētu to izmantot. Es nenoliekšu arī vietējo pašvaldību uh, Uh, darbs miera un samierināšanās procesā ir bijušas milzīgi. Un mums ir arī bijuši, um, bijuši semināri un dažādi izglītojošais darbs. Un es vienīgi gribētu runāt par pīs nākotni. Uh, kā IFI um, programma tika izveidota 2006. gadā, lai uh, un tika izlemts, eh, lai, ka netiks piesaistīti jauni uh, finanšu instrumenti, bet uh, tika saprasts, ka ir nepieciešams uh, turpināt darbu tālākā 2008. gadā, un uh, šobrīd gan īrija, gan Lielbritānija ir prasījusi komisijai, uh, vai būtu iespējams uh, turpināt šo finansiālo pabalstu virknei aktivitāšu. Un komisija ļoti augstu novērtē fonda darbu un, un tā prasīs, lai uh, padome un uh, parlaments me, palīdzētu rast risinājumu, kā meklēt 2010. un 2012. gadam papildus finansējumu šīm fondam un programmai. Uh, Mēs skatāmies arī, eh, kā finansēt PIS programmu pēc 13. gada un eh, gribēšu arī redzēt jūsu ieteikumus jaunai daudzgada finanšu perspektīvai eh, finansējumam šīm te program, programmām. Paldies par to, ka ļāvāt man uzstāties un gaidīšu jūs jautājumus. Paldies! Un pirmā, kas runās, ir Barbara Dubruns kundze. Paldies! Es vēlētos pateikties Agnesē Lindemanē par šo ļoti interesanto um, prezentāciju un arī par to uh, tiem laipniem vārdiem, kuri, kurus viņa veltīja manam pašinansīvas ziņojumam, kur arī parlaments pie apstiprināja. Pateikšos arī mūsu komitejas priekšsēdētāji Hūbners kundzei, jo viņa kā komisāra uh, pildīja milzu lomu ne tikai uh, pati dodoties, uh, skatīties, kā projekti pildās, kā projekti īstenojās, bet arī ļoti daudz darīja vispār miera stiprināšanai un arī turpināja savu darbu uh, tajā, ko, kas manā uh, vēlēšana apgabalā saucās Barozu um, darba grupa. Tātad šie te cilvēki, kur ir vēlējušies ir varējuši iekļauties un darboties eh, šo te jauno programmu ietvaros un dot savu ieguldījumu miera procesu celšanā un uzturēšanā. Un mums arī uz to būtu jāskatās eh, nākotnē. Un iepriekšējais parlaments ne tikai līdz 2009. gadam, bet ehm, jau ātri jau iepriekšējā komitejā mēs par šo reģionu, par šīm valstīm runājām, bet šī komiteja arī nolēma uh, <clears throat> apmeklēt Eh, pierobežu reģionus, eh, lai tiktu uz vietas izvērtēts, kas ir ticis izdarīts ar kohēzijas struktūru fondiem un pārējiem um, fondiem. Un es domāju, ka ļoti daudzi piedalījās uh, šajā seminārā uz vietas un izvērtējuma braucienā. Nu, varbūt tas bija tāds pirmsvēlēšanu pasākums, PR celšana, bet es nedomāju, ka tikai. Es domāju, ka mēs visi esam patiešām ieinteresēti, lai šajos reģionos no, stabilizētos miers. Un, kā jau Lindemans kundze teica, ir ļoti pareizi soļi spērti. Mēs atkal uh, darbojamies no, aug, no apakšas uz augšu, nevis ka uh, uzliekam kaut kādas direktīvas un no, norādes no augšas, bet ka cilvēki var norādīt uz to, kas viņiem ir uh, visnepieciešamākais. Manuprāt, <clears throat> arī pēdējo programmu ietvaros pierādās, ka cilvēku, ka cilvēku uz vietas spēja strādāties, risināt savas problēmas, izmantot fondus, un tas ir noticis gan pārobežu, gan pārkopienu uh, ietvaros. Kā jau jūs minējāt, Lindemans kundze, tādā, tajos reģionos, kur cilvēki līdz tam pat nebija viens uz otru skatījušies un runājuši, tagad viņi ir spējuši uh, risināt konstruktīvu direkt, um, dialogu. Uh, un ļaujiet man arī um, pateikt, ka miera process un samierināšanās process ir kaut kas ilgs, ilgstošs process. Un, lai arī mēs gribam redzēt ātru iznākumu, mēs esam gatavi darboties programmu ietvaros, bet mēs vēlamies turpināt strādāt. Un viena no uh, labākajām daļām šajā programmā ir tā programmas daļa, kurās mēs pabalstam cilvēkus uz vietas, tātad organizācijas uz vietas, uz vietas arī tas, ka šie cilvēki, piemēram, īrijā var rādīt savu piemēru Rietumbalkānu konflikta zonām un pat tikties ar tiem un uh, apmainīties ar viedokļiem, apmainīties ar tām idejām un tām emocijām, uh, kādas ir viņiem, uh, tādējādi palīdzot miera un samierināšanos procesos. Un es domāju, ka arī mums būs nākotnē reģioni un valstis, kur būtu nepieciešama līdzīga veida palīdzība, vai nu tā būs atkal miera programma globālākā mērogā vai reģionālākā mērogā. Es m, mm, pateicos Lindemans kundzei par visiem tiem vārdiem, ko viņa teica, bet es gribu specifiski jautāt. Tas, ko jūs teicāt, izklausījās bišķi pārāk cerīgi. Es gribētu zināt, vai jums patiešām liekas, ka papildus līdzekļi varētu tikt piešķirti. Paldies! Paldies, Barbara. Vārds nākošajam runātājiem. Paldies. Barbara uh, um, eh, izteica tādas domas, pie kurām es arī tieši gribētu pakavēties un piekrist tam visam. Es pats esmu no Ziemeļīrijas, un es um, ceru, ka mēs arī piedzīvosim arī savā um, reģionā labākas dienas. Parlamentā ir iespēja uh, parādīt arī e, šī jautājuma labos aspektus. Un e, jāsaka, Eiropas Savienība vislielākā PR mašīna pasaulē, jo idejas risinās ātri, mēs esam atvērti e, kritikai. Un jāsaka, ka tad, ja jūs lielākajai daļai cilvēku īrijā un uh, Anglijā pajautātu, kas uh, finansē šo pīs procesu, tad viņi uh, droši vien teiktu valdība un ASV. Uh, viņi pat uh, Eh, nezina, ka Eiropas Savienība to ir finansējusi kaut vai nedaudz un ka tas ir liels donors. Un es domāju, ka šis, šī ir ļoti svarīga informācija. Un tāpēc meklēsim ikvienu iespēju, kā informāciju izplatīt un reklamēt šo uh, palīdzību. Un te nu man jāsaka, ka liela atzinība jāvalda, jādod Edamsam, Akinesam, Barbarai Brunai, uh, un arī agrākajam uh, Eiropas parlamenta deputātam Ienam Peizelam, jo uh, es dotu daudz, uh, ka šie cilvēki varētu strādāt kopā, un uh, viņi arī ir uh, paši. Uh, savu ieguldījumu, savu kolēģi ieguldījumu devuši šajā pīs. Un uh, Šinfeina eh, vadībai nevienmēr arī pienācīga atzinība ir izteikta. Es gribētu teikt to, ka tad, kad Jens Peislīs pavadīja šo laiku parlamentā, tad viņš tiešām tika uztvērts, uh, eh, kā, kā tas, kurš neveicina uh, kā, eh, kā tas, kurš veicina katoļu un protestantu mm, sadarbību. Un ir bijuši arī vairāki projekti Belfāstā. Un pirmo reizi savā dzīvē es esmu izdzirdējis e, tādu lietu, vēl tad, kad pirms dažiem gadiem bija brīvdienās uh, uh, Ziemeļīrijā, varēja mūs um, apturēt pie kādas vietas un teikt, ka tas ir bīstami. Bet tagad mēs varam nokļūt šajā hallē, uh, kur arī piedalās pretēju uzskatu domnieki, un visi ir laipni gaidīti šajā hallē. Un tur gan arī piedalās uh, skolotāji no katoļu protestantu skolām, un tas liecina par to progresu, kas ir panākts. Visiem pienāks atzinība par šo progresu. Bet ar vien vēl ir šad un tad uh, kaut kādas apšaudes vai sprādzieni, bet esmu pārliecināts, ka šis projekts uh, turpinās, jo ilgāk pīs projekts turpinās, jo tālāk atkāpsies sliktās vecās dienas un to pieredze. Un e, tie cilvēki, kuri ar vien vēl grib uzturēt vardarbību, droši vien visvairāk e, vērsīsies pie cilvēkiem, kuriem nav darba. Uh, Eh, bet eh, mums ir jādomā par to, eh, tiem panākumiem, kurus var nodrošināt šis projekts un visa Eiropas Savienība arī pasaulē. Un tā mēs varam uzskatīt, ka sasniegtais ir viens ļoti, ļoti liels panākums un ir ļoti daudziem cilvēkiem bijis nozīmīgs. Liels paldies! Džeimsam uh, Nikolsonam vārds. Paldies, uh, komisāri! Uh, Es arī vēlos atsaukt atmiņā eh, to laiku, ko eh, savā komisāra darbā jūs eh, ieguldījāt, atbalstot Pīs projektu, un kad Barozo kungs ieradās Ziemeļīrijā, tas bija vienīgais augstais pārstāvis, kurš ieradās Ziemeļīrijā un, un, un nesatikās ar deputātiem. Eh, no Eiropas uh, parlamenta pirms tam. Mums arī tad uh, ar mums nekādas konsultācijas nenotika. Bet uzklausot Kelī kungu un dzirdot, ka Ians Pēslīs un Džerijs Ādams piedarījās, tad jāsaka, ka bija arī Žaks Delors, kurš bija iesaistīts, jo, jo 1994. gadā mēs bijām Žaka Delora ofisā, lai uzsāktu, lai aktivizētu šo pīs programmu. Un nekad e, šīs iniciatīvas nenāca no augšu uz leju. Bet mēs bijām uh, tur un vēlējāmies palīdzēt cilvēkiem. Man jāsaka, ka es neuzskatu, ka Task Force, tāda speciālā uh, grupa, ir paveikusi visu iespējamo. Ir ar vien vēl milzīgas problēmas uh, tieši praktiskā uh, programmu ieviešanā dzīvē. Un tā tad mums vajadzētu uh, runāt ar visdažādākiem cilvēkiem pāri robežām, lai redzētu, kā notiek praktiskā uh, ieviešana dzīvē, kādas ir problēmas un kādas ir birokrātiskās izpaudas, izpaudas un kurš par to ir atbildīgs. Un arī uh, sieviešu grupas uh, Ziemeļīrijā ir ļoti apbēdināts, ka viņu balsis nav izdzirdētas visās iespējamās miera attīstības procesa mm, situācijās. Un bija tāds pro, eh, projekts, kas saucās uh, eh, Mies cietums. Uh, kurš arī netika e, uzklausīts. Un tāpēc gribu teikt, ka šis nav projekts, kur iniciatīvas nāk no apakšu uz augšu. Un te man arī nopietni ir jāuzdod jautājums, vai tas viss strādā. Un es arī e, varētu teikt, ka īstenībā tas nemaz nav. E, Ziemeņīrijas jautājums. Es esmu no lauku kopienas. Mūsu kaimiņi ir no visdažādākajām reliģiskajām konfesijām. Un mēs esam vienmēr sarunājušies, arī tad, kad Ziemeļīrijā bija bijis grūtākie laiki, lai gan, protams, arī mums ir savas problēmas. Bet eh, jāsaka, ka vēl ļoti daudz, kas ir jādara. Un es nezinu, vai Bārbara gribētu ķerties pie šīs problēmas vai nē. Es nezinu, kuri ir tie, kuri nedara visu iespējamo, vai tie ir Briselē, vai tie ir um, Zemļīrijā, vai ECP, kas ir eh, realizētā institūcija. Bārbara de Bruno un mēs uh, noturējām uh, sanāksmi dažām nedēļām ar finanšu ministri. Es nezinu, ko viņi par to domā, bet es domāju, ka tas bija visai biedinoši, jo uh, finanšu ministram mm, nelikās, ka būtu pilnīga iespēja kontrolēt situāciju un sastīt visas iespējas. Uh, Eh, nav nekādas jēgas šeit sēdēt un nu, pašiem sev eh, teikt, ka esam labi pastrādājuši, ja daudz cilvēku nedomā, ka mēs esam pastrādājuši labu darbu. Šāns Kelijs eh, runāja par to, ka Eiropas Savienība pietiekoši nereklamē pati sevi. Un man jāsaka, ka Eiropas Savienība ir palīdzējusi Ziemeļīrijai un, un stingri izturējusies pret visādām vajadzībām, bet tomēr arī nav pilnā mērā iesaistījusies. Un te nu man jājautā, E, ja mēs skatāmies uz to visu vēlreiz un izvērtējam, kā, kā šis process strādā un kāpēc šīs birokrātiskās e, veltīgās e, barjeras ir kas kavē projektu risinājumam, Tas nav pieņemami. Mana pozīcija e, būtu tāda, ka ir jāuzdod šis jautājums e, komisijai un komisijai jāuzņem darba kārtībā, e, lai mēs varētu nodrošināt mieru pareizā veidā. Un vai, e, un vai Ziemeļīrijas e, augstākā ranga ierēģi arī pilnā mērā saprot, kā ir jāveic eh, šie procesi. Eh, eh, un viņi ne, nav sadarbojušies ar Eiropas parlamenta deputātiem. Līdz ar to es, protams, priekšējās kundze gribētu aicināt gan jūs, gan komisijas pārstāvis atkal apmeklēt eh, šo vietu, bet neuztveriet eh, manus vārdus kā kritiku. Ja es neizteiktos šodien tā, kā es izsakos, tad es e, neataisnotu visu to cilvēku cerības, kuri gaida no mums nopietnu mūsu procesu izvērtējumu. Paldies! Eh, jums par šiem vārdiem. Jums ir visas tiesības dalīties eh, savās izjūtās, bet te nu man ir jāsaka, ka um, es savā laikā esmu stundām uh, un stundām uh, laika veltījusi izvērtējot šo procesu, kad bija komisāri. Un es biju ne tikai eh, Belfāstā, uh, kā vienkārši, uh, kā oficiāls apmeklētājs, bet es arī tikos ar jauniešiem. Un es tiešām domāju, ka uh, E, ir bijusi sadarbība un, un ir bijusi šī sadarbība, kur iniciatīva nāk no apakšu uz augšu. Bet es arī saprotu to, ka jūs uzskatāt, ka mēs vēl neesam izdarījuši visu iespējamo, lai parādītu Eiropas, visas Eiropas ieinteresētību, un, un tas tiešām ir, ir, ir jādara, un es domāju, ka um, reģija komitejas pārstāvi arī varētu skatīties uz šo te sadarbību. Un tagad es gribētu dot vārdu Patam Galagaram, un gribu jautāt, vai uh, eh, pārstāvi nav uh, eh, laukuma izaugsmas komitejas ir šeit, bet laikam nav. Un nu, tātad pēdējais runātājs ir Galagara kungs sarakstā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un es arī gribu izteikt uh, atzinību Lendemansam par šo te situācijas izvērtējumu uh, arī tādā starptautiskā kontekstā. Uh, 1985. gadā ir izveidots uh, starptautiskais palīdzības fonds Sīrijai, kas arī pīs procesu uh, ļoti mm, veicināja. Un tas viss arī noveda pie tā, ka vēl no citiem avotiem bija papildus finansējums. Es ļoti labi uh, Zinu, eh, cik svarīgs bija parlamenta ieguldījums eh, panākot eh, mieru. Un darbs noritēja ļoti praktiskā veidā, bet vienīgā struktūra bija starptautiskais īrijas fonds un tolaika komisārs nodrošināja, ka papildus finansējums tika E, bija pieejams, kas nodrošinātu mieru un izlīdzināšanās procesus. Un es ļoti labi atceros, ka e, tie, kuri e, Belfāstā Džeks Nikolsons un Ins Peislīs un Džons Hjūms e, satikās un arī priekšētāji jūs priekštecis, e, visi bija e, veicinājuši šos miera procesus, kad cilvēki no abām eh, sabiedrības pusēm un no abām eh, robežu pusēm varēja apvienoties. Un te nu man jāsaka, ka mēs varam to visu uh, tikai aprakstīt uh, citiem, kuri nezin to, uh, ka starp Ziemeļu jūru un, un Atlantiju bija apmēram piecu jūdžu gara robežu virzienā uz dienvidiem. Un kad es tādā situācijā uzaugu, tad mēs uzskatījām, ka īrijas eh, galvaspilsēta bija Dērija. Un, eh, Mēs bijām bijuši daudzreiz Dērijā un vēl nereizi uh, Dublinā, un kaut kad tikai vēlāk mums bija iespējams nokļūt Dublinā. Es tiešām domāju, ka eh, būtu iespējams nodrošināt finansējumu no abiem fondiem, jo eh, cilvēki cieta ne tikai tādā uh, cilvēcisko apdraudējumu veidā, veidā no šīm te robežām, bet arī komerciālajā ziņā. Un viņi ir ļoti daudz guvuši gan no uh, e, PIS e, procesiem, izlīdzināšu procesiem, gan no starptautiskā īrijas fonda. Un tomēr jāsaka, ka lielā mērā šie procesi ir bijuši virzīti, jeb ir uh, inicēti no apakšas uz augšu, un kā gan mēs būtu varējuši strādāt kopā, ja nebūtu bijuši šīs dažādās eh, programmas un startautiskais īrijas fonds. Esmu ļoti iepriecināts, ka varēju dzirdēt, ka komisija saka, ka ir iespēja uh, Un es nekad neesmu piekritis eh, tam lēmumam, kas tika eh, pieņemts, proti, ka ir finansiāli 2010. gadā jābeidz darbība sabiedriskajam īrijas fondam. Bet es esmu ļoti iepriecināts izdzirdēt šeit, ka ir šī iespēja turpināt uh, fonda darbību kaut varbūt uh, ierobežotā veidā un kaut kādā. Uh, uh, ar speciālām programmām vēl līdz 2013. gadam, ņemot vērā finanšu iespējas, kādas tagad ir. Es tomēr uzskatu, ka mēs varam gūt labumu, piesaistot uh, papildus finansējumu un līdz ar to varētu uh, pieaugt uh, finansējuma apjomu daudz, daudzas reizes, un es vēlētos arī e, runāt ar visiem Eiropas parlamenta deputātiem, e, kuri ir iesaistīti šajos procesos, bet īpaši ar Nikolsonu Dodžu un Barbaru de Brunu, trīs e, deputātiem no Ziemeļīrijas, kuri arī ir devuši savu ieguldījumu šodienas diskusijā. Uh, Un, protams, mums šeit ir jāatzīst arī vairāk citu cilvēku novērt e, ieguldījums, bet, e, ja mēs strādājam kopā pārstāvot e, unionistus, nacionalistus un republikāņus, tad mums visiem kopā strādājot un iesaistot dažādu partiju līderus un Dublinu un Londonu un Belfāstu, tā ir jāveic darbs. Un, protams, eh, galvenie donori un eh, Eiropas, eh, ir Eiropas, ir īrijas starptautiskais fonds, bet es ceru, ka Kanāda, Jaunzelanda, Austrālija un, protams, apvienotā karaliste un īrija devu, de, dos savu ieguldījumu Peace for ir absolūti kaut kas eh, būtisks. Un tas ir svarīgi arī mums pašiem Eiropas līmenī. E, projektus, kurus vēl tikai uzsāks, eh, nevaram mēs uzskatīt tikai kā Dublinas vai Londonas atbildību. Uh, Un mēs esam ne tikai deputāti, bet mēs arī kā uh, cilvēki vēlamies, lai tiktu atzīts arī uh, Eiropas Savienības ieguldījumus, un to vajadzētu atzīt arī īrijai. Un kā jau citi runātāji teica, uh, priekšsēdētājs kundzes arī vēlos uh, jums izteikt atzinību par jūsu ieguldījumu, Eh, paveltīto laiku eh, šai problēmai un, un komisijai. Un es domāju, ka eh, gan nākotnē, gan esošā komisija darīs visu iespējamo. Šants vēl vēlas izteikties. Jā, pavisam īsi. Es nepiekrītu sam kolēģim Džimam Nikolsonam. Es tikai uh, gribēju akcentēt to, ka vadība no abām pusēm ir daudz darījusi um, mieru nodrošināšanā, un tas būtu saistāms arī pašu Nikolsonu, un, protams, Žaks Delors tik iesaistīts. Es tikai gribu ilustrēt to, ka Eiropas Savienība um, nevienmēr ir pietiekoši augstu novērtēta savā darbā. Eh, šo procesu virzīšanā. Uh, kā jau es teicu, daudzi cilvēki īrijā teiktu, ka tā ir ASV, kur ir daudz uh, darījusi mieru procesu veicināšanā, nevis Eiropas Savienība. Eiropas parlamenta deputātiem ir jābūt daudz vairāk iesaistītiem šajos procesos, jo viņi ir Eiropas Savienības uh, visiem redzamās sejas, un viņiem ir jābūt uh, uztvertiem kā aktīviem šādu procesu uh, veicinātājiem. Uh, Un, protams, es jau teicu, ka tad, kad Ēns Peislīs bija Eiropas parlamentā, tad eh, Eiropas parlaments eh, daudz deva eh, šajos procesos gadu laikā. Un, ja mēs augstu novērtējam konkrētu cilvēku darbu, tad mums tas jāsaist ar konkrētu darbu. Un tagad uh, Lindas manas kundzei lūdzu vārds, varbūt vēlties kaut ko teikt. Pirmkārt, es gribēju pateikties visiem runātājiem par interesi eh, komisijas darbā tieši pīs jautājumā. Pieskaroties jautājumiem un piezīmēm, kas tika izteiktas, pirmkārt par publicitāti vai publicitātes trūkumu, mēs saprotam, ka Protams, ir grūtības ar labu darbu atainošanu, piemēram, runājot arī par kohēzijas politiku, bet arī šajā konkrētajā gadījumā mēs komisijā mēģinam darīt tā, kā, piemēram, atvērtajās dienās, eh, ko mēs organizējam kopā ar reģionu komiteju, vienmēr ir kāda darba grupas seminārs, kas ir veltīts pīs problēmai. Uh, ne, un mēs runājam ne par pašu programmu kā tādu ar cilvēkiem, kas par to jau zina, bet mēs mēģinam informēt cilvēkus daudz plašākā lokā. Mēs gribam pastāstīt par to pieeju, kāda mums ir šim jautājumam. Un gribam arī varbūt skatīt to, kā var izplatīt informāciju par labākajiem prakses piemēriem līdzīgās situācijās. Piemēram, šogad šādu semināru mēs organizējām kopā ar divām pilsētām Malmo un Rotterdamu. Un bija prezentācijas par to, kā dažādas pieejas var palīdzēt kopienām labāk izprast vienai otru, kā labāk strādāt kopā un kā labāk dzīvot kopā mēs mēģinam pastāstīt tātad par šīm labajām ziņām tiem cilvēkiem, kas varētu būt ieinteresēti, kas gribētu zināt, kas notiek, ko mēs ar PIS darām un kādas ir tās mūsu labākās apgūtās prakses. Šajās atvērtajās dienās mums arī ir augsta līmeņa panelis, kur komisārs Hans un Vasiljo, komisāri Vasiljo ir pastāstījuši, kā piemēram sports ir palīdzējis apvienot bērnus no dažādām kopienām un kā sports ir palīdzējis veidot mieru šādās situācijās. Tātad mēs gribam sakontaktēties ar ārpasauli un pastāstīt par to, ko mēs darām, bet, nu, protams, ka daudz kas vēl jādara, ir tīpaši, ja mēs runājam par situāciju īrijā un uzdodam jautājumu, ko tad viņi uh, domā par šo iniciatīvu, viņi bieži atbild, ka viņi domā, ka tā ir ASV iniciatīva ne, un nepiemina Eiropas Savienību. Tad mums jānodrošina, ka Eiropas Savienība ir redzama, ka Eiropas Savienības klātbūtne ir redzama visos projektos, kurus mēs finansējam, izmantojot šo pasākumu. Runājot par deputātu saistību ar mūsu darīto darbu, es saprotu, ka deputāta nebija iesaistīta Barozo kunga vizītē Ziemeļīrijā. Tas bija lēmums, ko pieņēma Barozo kungs pašā pēdējā brīdī. Viņš lidoja atpakaļ no ASV un viņš tā kā pašā pēdējā brīdī nolēma nolaisties Ziemeļīrijā un to bija diezgan grūti organizēt. Bet Protams, ka es ņemšu jau vērā jūsu viedokli un eh, runāšu ar darba grupas vadītāju, kas strādā ar Ziemeļirijas jautājumiem. Varbūt viņš varētu vairāk informēt deputāts par to, ko mēs daram eh, šīs darba grupas ietvaros. Piezīmēju arī jautājumu par ieviešanas problēmām, par birokrātiju, par eh, PIS programmas izpildi. No mūsu process izskatās, ka situācija ir diezgan laba, ka mērķi ir izpildīti, ka finanšu līdzekļi lietot atbilstoši plānotajam, bet nu skaidrs, ka šie projekti nav viegli, tie diezgan sarežģīti, lai gan varbūt ir mazi, diezgan grūtos izveidot, izpildīt, bet mēs esam apmierināti ar programmas progresu kopumā. Bet, nu, protams, mēs, kā uzraugošā iestāde, sakontaktēsimies ar e, vietējā uzraugu, lai zinātu, vai viņiem ir kaut kādas noteiktas bāžas par procedūrām vai kādas citas problēmas saistītas ar PIS programmu. Par abu šo instrumentu nākotni diskusijas e, norisināsies nedaudz savādākā kontekstā. Ja mēs paskatāmies uz IFI, tad tikai līdz šim gadam bija plānotas eh, naudas izmaksas no Eiropas budžeta. Iespējams, ka būs papildus nauda piešķirta nākošajos plānošanas periodos, varbūt 11., 12. gadā, 13. gadā. Atkal ir palielinājusies interesi par šī te instrumenta turpināšanu. Uh, un tas ir pateicoties ASV arī vēlmē turpināt. ASV vēl nav pieņēmusi galu lēmumu, tīpaši pēc vēlēšanām tur, bet šis ir tāds elements, kas licis Lielbritānijai un īrijai lūgt komisijai pagarināt darbu pie šī te instrumenta vai ar šo te instrumentu, no vienas puses mums esošajā programmā budžetā ir jāatrod kaut kāda nauda, bet no otras puses mums arī ir attiecīgi likumdošanas akti jāpieņem, par kuriem jāizdiskutē šeit un arī padomē, pirms vispār kaut kādas turpināšanās, eh, kaut kāda turpināšanās var notikt. Mm PIS programma turpināsies līdz šī te plānošanas perioda beigām, līdz 2013. gada beigām, bet pēc tam būs jālem par PIS nākotni tādā globālākā kontekstā, tieši runājot par nākošajām, nākošajiem plānošanas periodiem, tīpaši skatoties, cik daudz naudas tiks piešķirts kohezijas politikai, būs jāskatās, vai vispār ir iespēja PIS 4 kaut kā tālāk organizēt, izmantojot kohēzijas naudu. Man liekas, ka esmu atbildējusi uz dažādiem jautājumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tad mēs varam uh, tālāk runāt par PIS programmu, tad, kad runāsim par teritoriālo kohēziju. Lielas paldies, Lindemans kundze, Nikolson kungs, gribu teikt. Pavisam īsi atbalstu to, ko Lindemans kundze teica. Bet es gribēju teikt, ka ja jums ir kādas šaubas eh, par to, ko es teicu, es neko neteicu tādu, ko neesmu reāli redzējis. Ļoti labi, ka vienmēr ir aiz, iespēja aizbraukt uz vietas un pastīties, kas tur ir noticis, bet ja jūs apšaubat to, ko es saku, tad nebrauciet tur, kur gribu vietējie uzraug, lai jūs braucat. Braucat uz citām vietām, runājat ar citiem cilvēkiem. Es jums varu iedot organizāciju nosaukumus un adreses, kam ir ārkārtīgi grūti saņemt atbalstu. Ja jums vispār ir kādas šaubas, es varu visu šo intervāciju piešķirt. Man liekas, ka ir pienācis laiks vidēja līmeņa, vidēja termiņa pārskatam. Nu, un jāskatās, vai programma darbojas kā vajag, vai var panākt kaut ko vairāk. Uh, Tāpēc es gribu aicināt komisiju izskatīt šādu iespēju, pārskatīt situāciju. Tas ir nepieciešams. Un es negribu, lai jūs jautātu vietējiem uzraugiem, vai tas ir vajadzīgs vai nē. Jo viņi teiks, jā, nekas jau nav vajadzīgs, mēs visu kontrolējam. Bet es jums pašlaik uzdodu šo jautājumu un es gribu gribu piedalīties šajā procesā. Mēs pārstāvam Eiropu, Ziemeļirijā, šeit deputāti. Ir skaidrs, ka cilvēki runās ar saviem deputātiem, viņi gribēs zināt, kas notiek, tāpēc mēs gribam palīdzēt jums. Varbūt, ka jūs varu, varat komisijā pastāstīt, par to, ko es teicu, un paskatīties, varbūt, kur ir pieļautas kādas kļūdas, jo visi jau kļūdas pieļauj. pieļauj. Un ja ir problēmas, tad risināsim šīs problēmas un strādāsim kopā. Džeims, paldies, mēs ņemam jūsu sacīto ļoti nopietni, un mēs runāsim ar komisiju, kā varam tālāk strādāt ar šo lietu. Līdz ar to gribu beigt šo sanāksmi, jo devītais punkts ir atcelts jo Korons kungs nav ieradies, un mums nepieciešams arī fórums, lai balsotu. Balsojums šodien būs garš un sarežģīts, mm, tāpēc mums vajadzētu noteikt, kuri tad kolēģi vēl nav ieradušies Briselē, diemžēl. Tāpēc tiksimies tri, trijos un tad arī eh, skatīsimies par balsošanu. Paldies!